Um, David, I'm starting. So, good morning everybody. Labrīt visiem. Sāksim darbu. ir ieradušies vairāki deputāti. Paldies, Salafrakas kungs, ka esat atnācis. Ir ieradušies arī lūgumrakstu iesniedzēji. So I will uh, start with this. Tātad sākšu ar priekšsēdētājs paziņojumiem. Šī būs gara trīs dienu sēde, galvenokārt par cilvēktiesību jautājumiem un bērnu tiesību aizsardzību skarsim arī vides aizsardzības un konkurences spējas un konkurences jautājumus. Daudz lūgums rakstu iesniedzēji ir ieradušies šeit sēdē, un tāpēc gribēju lūgt viņiem runāt īsi. Tātad pirmais jautājums gribēju pievērst jūsu uzmanību. 21. jautājums darba kārtībā. Actions. Um, so you also have to, we, we also have to agree with the minutes of January. Mums ir arī uh, jāapstiprina janvāra sanāksmes protokols. Ja nav iebildumu, tad uh, varam šo protokolu uzskatīt par apstiprinātu. Priekšsēžu paziņojumu eh, pielikums ir izdalīts, tā kā iebildes nav saņemts, tas tiks apstiprināts. Deputātiem paziņoja, ka ceturtdienā, 10. aprīlī, būs publiska uzklausīšana par otro veiksmīgo Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Vadošā komiteja šajā jautājumā uh, eh, juridisko lietu komiteja un petī uh, Eh, ir iesaistīti eh, sanāksmes organizējā, Libe, NB, FAM un DRO komitejas arī ir iesaistīts koordinatoru diskusēties, pārspriedīs šo jautājumu un rī, līdz rītdienai jums par to ziņos, citu paziņojumu nav. Sāksim ar piekto darba kārtības punktu. Priekšsādātājs kundze, es labprāt gribētu uh, izteikt uh, jautājumu. Un uh, vēlos, lai uzreiz sekretariāts vai arī varbūt nākošajā sēdē tiktu dots skaidrojums. Jau kādu laiku ir uh, tāda praksa, ka lūguma raksta um, komitejas um, deputāti saņem apkopojumu, kurā par katru atsevišķo lūguma rakstu ir izteikts uh, pie, priekšlikums eh, pieņemts, nav pieņemts un uh, procedūra. Un es vienmēr uh, esmu domājis tā, ka ja līdz nākošai sēdei um, nav nekādas vēlmes izteikts par lūgumrakstu, tad uh, ir spēkā tas, ka šis lūgumraksts ir uh, izskatīts. Dann entscheidet welches weitere Verfahren eingeschlagen. Un uh, mēs gribam uh, uzsvērt to, ka um, ja tāda informācija nav saņemta, tad uh, vismaz uh, varam pieņemt, ka pilnīgi visi ir saņēmuši. Un tad, kad nav nekāda papildus informācijas sniegta, tad uh, liekas, ka tas ir pieņemts, ja neviens nav iesniedzis kādus iebildes. Un ja ir tādi gadījumi, ka. Uh, piezīme ir pierakstīta, netiek pieņemts šis lūgumraksts, tad es nevaru iedomāties, ka procedurālās sekas nekādas nebūtu. Respektīvi, mēs neskatītu šo jautājumu tālāk. Tam jābūt nevis sekretariāta, bet priekšsēdētāja. Ja lēmumam. Es jau pāris gadus šeit strādāju, jau kopš 1997. gada, un nu tad vismaz koordinātoriem vai arī visai komitejai kopumā ir jābūt iespējai lēmumus koriģēt, mainīt. Un tagad es skatos, ka darba kārtībā nākošai sēdei ir tādi lūguma raksti iekļaut darba kārtībā, par kuriem pirms mēnešiem un nedēļām ir pieņemts lēmums, ka šī, šie lūguma raksti netiek uh, pieļaut, netiek pieņemti. Man liekas, ka tas ir rupišs noteikuma pārkāpums vai arī. Nu, mēs pār, eh, tiek pārkāpt tā noteikumi, kas ir nu, ilgu laiku jau bijuši spēkā. Man liekas, ka mm, ir jāizskata šis jautājums, un es lūdzu izskatīt un pārbaudīt nākošās sēdes darba kārtību un Ja tas, kā esmu tagad aprakstījis situāciju, ja ir kāda kļūda un es šo kļūdu pamanu, tad, nu, taču ir jābūt iespējai uh, ko mainīt. Jo visādi citādi līdzinējā procedūra, uh, kā, pie kādas esam pieturējušies, uh, nav spēkā. With, uh... Jūs apmierinātu tas, ka mēs varētu runāt par jūsu komentāriem sūdzību koordinātoru sanāksmē. Un tad varētu nākošajā sēdē sniegt atbildi, vai jūs uzreiz gribat atbildi? Naja, wenn ein, wenn ein... Ja, ir uh, kādas izmaiņas no līdzšējiem noteikumiem, tad, nu, manuprāt, Pat ja neatliekot, to var skaidrot. Es negribu pārāk uzsvērt uh, man nozīmīgumu. Uh, esmu labprāt gatavs izklausīt arī uzklausīt to, ko koordinātori pieņem kā lēmumu, bet, nu, ja nav uh, iemesla, kādēļ procedūra tiek mainīta, tad, nu, man liekas, ka mums vajadzētu ievērot noteikums līdz tam brīdim, kad tie tiek mainīti. Eh, okay, I, I, I, already... Labi, saka priekšsēdētāji. Jūsu jautājums jau ir protokolā ierakstīts. Es ceru, ka spēšu jums nekavējoties sniegt atbildi. Vai jūs esat apmierināts ar to? Jā. Tagad pārējām pie piektā punkta darba kārtībā. Par adopcijas un saziņas ar bērnu jautājumiem. Lūguma rakstiesniedzēji ir ieradušies. Klausa, Klaus Cinzelkungs, lūdzu, jums tiek dots vārds. Okay. Good morning. It's not an adoption, it's... Labrīt. Šeit jautājums nav par adopciju, šeit ir runa par manu bērnu, kas pašlaik dzīvo Lielbritānijā. Labrīt, esmu Klaus Cinzels. Esmu iesniedzis lūgumu rakstu 1229-2013 par saziņu ar savu bērnu. Manu bērnu aizveda uz Lielbritāniju 2009. gadā, 5 gadu vecumā. Tagad viņam ir gandrīz 10 gadi, un visu šo laiku viņš ir pavadījis Lielbritānijā. Tad, kad viņu aizved uz Lielbritāniju, bija ierobežojums uz vienu gadu, tātad tur bērnu atstāt. Un tad es iesniedzu pieprasījumu uh, pavadīt ar bērnu vienu nedēļu brīvdienas uh, vasarā un ziemā. Nezinot, nepārzinot uh, Lielbritānijas juridisko sistēmu, izrādījās, ka bērns un māte nedzīvo norādītajā adresē, un man bija jānolgo uh, juristi par lielu naudu. 2009. gadā, oktobrī, bērnu un māti pēdējo reizi redzēju vairāk simts kilometrus no reģistrētās adreses veikalā un kopš tā laika neesmu viņus vairs saticis. Esmu iztērējis 18 tūkstošus uh, mārciņu četru mēnešu laikā juridisko izmaksu sekšanai, un diemžēl naudas man vairs nebija, un bija jāpārtrauc visas šīs te aktivitātes. Un 2011. gadā uh, tika ierosināts jautājums par bērna nolaupīšanu, un mani juristi ir iztērējuši tūkstošiem nodokļu maksātāju naudas 120 stundas eh, regulārais kontakts eh, man tika piešķirts, eh, piešķirts kā arī laiks, kas būtu jāpavada ar bērnu brīvdienās, bet diemžēl tas viss nerealizējās. Un papildus iztērēju 30 tūkstošus mārciņu gan no manas puses, gan no mātes puses par juridiskajiem pakalpojumiem. Kad atgriezos Lielbritānijā 2011. gadā, reģistrēju ģimenes tiesas nolēmumu no Maltas kur tika nolemts par kopēju bērna audzināšanu atbilstoši Brisele 2A regulējumam. Tad, kad uh, e, iesaistīju sociālo darbinieku, lai nodrošinātu kontaktu ar bērnu, pēc mātes pieprasījuma Lielbritānijas tiesa atcēla šo te atbilstoši Brisele 2A pieņemto lēmumu Līdz šim man bija ar bērnu jāpavada jau 60 dienas un naktis kopā, sākot no 2011. gada marta, bet līdz šim tas man nav izdevies nevienu dienu, nevienu nakti, neskatoties uz to, ka Maltas nolēmums ir leģitīms un, un juridisks arī Lielbritānijā. No 2012. gada notika desmit tiesas sēdes, tā kā es nevarēju atļauties nolgot juristus un pats pārstāvēju sevi, eh, tad eh, tika tērētas, eh, tērētas lielas summas no Lielbritānijas nodokļu maksātāju iemaksātās naudas. Tika iztērēti vismaz 122 tūkstoši mārciņu šādas naudas, un pavisam drīz pēc nolēmuma atbilstoši Brisele 2A pieņemtais nolēmums tātad tika vienkārši atcelts. Un tāpēc, ka bija jau nokavēti dažādi termiņi, man bija jāuzsāk jauna tiesvedība, lai novērstu cilvēktiesību akta 8. panta pārkāpums. Līdz šim nesmu redzējis savu bērnu jau ilgi. Uh, pēdējo reizi vienu pašu bērnu satika 2008. gadā, tad, kad viņam bija tikai pieci gadi. Bez tam tika iztērēts 175 tūkstoši nodokļu maksātāja naudas plus 30 tūkstoši personīgo līdzekļu šai tiesvedībai. Un neviens penijs no šīs naudas netika iztērēts ārstēšanai bērnam. Pēc 2011. gada Maltas nolēmuma man Lielbritānijas iestādes māte neļauj ar bērnu tikties, un es gribu lūgt jūs nodrošināt, ka varu kontaktēties, uzturēt saziņu ar savu bērnu, eh, ka šis jautājums tiek skatīts detalizēti, un eh, būtu arī jāskaidro, kāpēc Lielbritānija nepilda starptautiskos nolīgumus. Es gribētu arī aicināt Es gribētu arī atsaukties uz komisijas juridiskā dienesta slēdzienu, kur norādīts, ka ja ir pierādījumi par kopienas tiesību pārsa, pārkāpumu, tad komisija uzsāk tiesvedību. Bez tam es gribētu arī to, ka Maltas nolēmums par piecu dienu tikšanās tiesību jau tiek atjaunots. Diemžēl izslēgts mikrofons runātājiem. If you need more details next. Ja jums nepieciešams vairāk informācijas, tad ar mani ir ieradies Makgavana kungs, kas eh, palīdzēja man Lielbritānijas tiesvedības procesā. Un viņš arī iesniedz lūkumu rakstus eh, Lielbritānijas parlamentā un arī Lielbritānijas ombudam, un tur lēmumi visi tika pieņemti par labu viņam. Paldies, saka priekšsēdētāji, tagad dosim vārdu komisijai. Un tad Varētu varbūt arī jūsu jurists atbildēt. Sardenskis kundzei lūdzu vārds no komisijas. Liels paldies! Cinzel kunga lieta mums ir zinām, jo viņš vairākas reizes mums ir rakstījis un iesniedzis arī dokumentus. Atsaucoties uz Cinzo kunga vēstulēm un atbildēm uz tām. Es gribētu sniegt atbildi, tomēr pievērsīšos tikai tiem jautājumiem, kas ir saistīti ar Brisele 2A regulējumu, jo komisija nevar nāk klajā ar kādu pozīciju par finanšu jautājumiem vai tēriņiem, uz ko atsaucas lūgumraksta iesniedzējs jo šos jautājumus regulējums nesedz. Runājot par šī jautājuma detaļām, tātad eh, visu to, kas ir saistīts ar Briseli 2A regulējumu pārrobežu kontaktu ziņā. Jāsaka, ka šis regulējums nosaka jurisdikcijas atzīšanas un ieviešanas noteikumus, attiecībā uz šāda veida tiesu nolēmumiem. Un šeit, šajā regulējumā, jūs varat redzēt, kādas tiesas ir atbildīgas par nolēmumu pieņemšanu un kas ir atbildīgs par izpildi. Atbilstoši regulējumam, izpilda ir nacionālo iestāžu ziņā Tātad viss tas, kas ir nolemts citā valstī, ir jāizpilda, jāievieš atbilstoši bērna mītnes zemē un šī gadījumā Anglijas likumdošanai. Lūguma raksta iesniedzējs vairākas reizes sazinājās ar mums, un mēs viņam izskaidrojām šīs regulas nosacījumus. Protams, ir žēl, ka ir šādas grūtības lūguma raksta iesniedzējiem radušās, mēģinot šīs tiesības vai šo tiesību izpildi nodrošināt. Mēs saņēmām tiesas lēmumu no Lielbritānijas, kur ir norādīts, ka lūgumraksta iesniedzējs nav iesniedzis pieteikumu par to, kā viņš vēlas izpildīt vai nodrošināt Maltas tiesas lēmuma izpildi. Un tādējādi mēs redzējām, ka māte ir izvairījusies no tiesas nolēmuma izpildes atbilstoši vietējai likumdošanai Un tādējādi mēs nevaram īsti izvērtēt, vai kaut kas šeit nav kārtībā, vai ir kādas kļūdas, jo mēs nevaram nacionālās procedūras izvērtēt. Tas būtu arī viss no mūsu puses. Landa kungs lūdzu. Jā, paldies. Nu, es arī precīzāk um, nezinu šo gadījumu, šī gadījuma detaļas. Es uh, uh, vairs nestrādāju kā advokāts, lai arī vēl uh, esmu certificēts un esmu daudz strādājis uh, jautājumos ar uh, ģimenes tiesībām, bet ne pārāk daudz ar starptautiskiem jautājumiem šo ģimenes tiesību kontekstā. Taču, nu, man liekas, ka komisijas teiktais atstāja mūs tādas tā kā bezpalīdzīgas no vienas puses. Dosie dokumentos ir rakstīts, ka logumraksta iesniedzējs jau ir kontaktējies ar komisiju. Bet šis gadījums nav plašāk izskatīts. Komisija saka gan, ka ir atbildējis logumraksta iesniedzējiem. Un es tomēr gribu uzdot jautājumu, kā tas precīzi ir jo tas ir tiešām saistīts arī ar to, kā komisija vērtē šos uh, dokumentus. Es domāju, ka tik ļoti uh, defensīvu uh, izpētību izpratni attiecībā uz Eiropas noteikumiem mm, drīkstētu pieļaut. Nu, es nevaru vērtēt nacionālās tiesības un tādēļ nolīguma izpilde ir uh, skatām nacionālā tiesība kontekstā. Jā, nu, protams, ka es varu nacionālās tiesības tā uh, formulēt, ka tāds, ka tas, kas nav speciālists, uh, nu, jebkurā gadījumā šādu nacionālo uh, pielietojumu nevar attiecināt uz sevi. Un var būt ļoti sarežģītas procedūras, kas tiek noteikts uh, saistīts arī ar uh, termiņiem, var uh, dažādi strādāt. Nu, un manā skatījumā ir skaidrs, ka nacionālās tiesības tām jāatzīst tas, ka ir spēkā uh, tiesas spriedums un jābūt aktīvai palīdzībai, lai tās tiesības, kas ir, kā ir lemts, lai tās tiktu pie, uh, pielietotas neatkarīgi no tā, uh, vai uh, sprieduma uh, saturs attiecīgajā nacionālajā tiesā uh, atjaunot tiek skatīts. Un es domāju, ka komisija ir strādājusi par maz, un tā nevar arī pavisam droši novērtēt cik daudz uh, savied, valsts līdzekļu ir uh, izdoti, bet ja lūgumraksts iesniedzējs šeit uh, Uh, paziņo, ka otra puse ir uh, pieņēmusi palīdzību, finanšu palīdzību uh, procesa veikšanai, kas ir no valsts līdzekļiem, un viņš ne. Vācijā to sauc par uh, procesu, uh, respektīvi tiesa uh, procesa uh, vešanai paredzētajiem līdzekļiem. Tad ir jārunā par to, ka lūgumrakstu iesniedzējs uh, ir Eiropas Savienības pilsonis <coughs> un viņa tiesības netiek iemērotas. Tādēļ man liekas, ka komisijai būtu aktīvāk jādarbojas. Nu, nevar teikt, ka es nezinu neko. Un tādēļ nevar neko darīt. Tā, tādiem iemesliem dēļ Eiropas tiesības nav tā formulēts. Mums ir jāpalīdz pilsonim. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βίλαν και για την Jā, paldies. Paldies, ka jūs norāda arī uz cilvēktiesībām un atšķirīgo attieksmi. Ždanoks kundze. Eh, turpinot Vilanda kungu uzdoto jautājumu, es gribētu lūgt komisiju atbildēt, kādi konkrēti eh, soļi ir spērti attiecībā uz šo petīciju Es saprotu tā, ka jūs e, tikai esat kontaktējušies ar lūgumrakstu iesniedzēju, bet kā ar varas iestādēm, varbūt jūs to varētu atbildēt. Otrs jautājums - komisija. E, pēc manas saprašanas jūsu uzdevums ir e, ierosināt jaunu likumdošanu Vai jūs esat izdarījuši kādas secinājumus no šo, šiem pārobežu gadījumiem, kurus mēs šodien aplūkojam? Kādus soļus jaunus es likumdošanas akcijus gatavi ierosināt, lai atrisinātu šo konfliktu, kas pastāv starp nacionālām likumdošanām pārobežu gadījumos? jo tieši tā ir šodien aplūkojumā problēma, manuprāt. Thank you. Paldies. Šajā gadījumā esam kontaktējušies tikai ar Cinzaru kungu. Lūdzām no viņa dokumentus, īpaši Maltas tiesu spriedumus, kā arī Britu tiesu spriedumus šajā gadījumā. Par otro jautājumu. Jūs jautājāt par jauno likumdošanu. Briseles 2A regula drīzumā tiks pārskatīta. Mēs, protams, apzināmies piemērošanas eh, problēmas, īpaši ģimenes tiesību jomā Un ne jau tikai ar Britu sistēmu ir šīs problēmas. Mēs esam saskāršies ar līdzīgām sūdzībām no gandrīz jebkuras citas ES valsts. Tādēļ mums šķiet, ka šī piemērošanas procedūra tiešām būtu pilnveidojama, lai pilsoņi varētu saņemt šo gala rezultātu, nevis tikai tādu pagaidu rezultātu. ka viņi tiek nosūtīti uz tiesu un tad griežaties tur. Pilsoņi no ES noteikumiem tikai iegūs, ja būs tiesas spriedumi, kas ir piemērojami. Komisija tagad strādā ar šo regulas aktualizēšanu, un tas tiks drīz publicēts. Un attiecībā uz ģimenes lietām uh, aizgādības saskarsmes tiesībām, vecāku tiesībām, mēs aplūkosim nepieciešamību grozīt šo tiesību instrumentu, lai regulas piemērošanu padarītu efektīvāku. Paldies! Vīlanda kungs. Nu, es tikai pavisam īsi uh, varu pateikt, tas ir tieši tas, uh, ko komisija otrajā uh, daļā saka. Nu, bet nu, jums taču nav jāsāk saraksti ar logumraksta iesniedzēju, jums taču ir jārisina jautājums. Un ja jūs sakat, ka tas ir pretrunā ar to uh, garu likumdošanas par uh, dokumentiem, kāda ir pieņemti, nu taču ir uh, jāvēršas pie attiecīgās uh, dalību valsts. Tas ir ne tikai jautājums, ko uh, tiesa ir lēmusi, bet divas tiesas ir lēmusi Anglijā un uh, Maltā. Jautājums ir arī proaktīvs. Uh, Lūgumprāks tiesniedzējs ir izsnie, izdevis lielus uh, paša līdzekļus un komisija citos gadījumos uh, uh, sodus. Uh, uzliek valstīm un lieliem uzņēmumiem un citiem aktieriem. Un uh, lūgumraksta iesniedzējs norāda tikai uz to, ka pieņemtie lēmumi netiek uh, pildīti. Un viņš ir prasījis arī, uh, nav prasījis tikai, ne tikai to, lai viņa datus un uh, bērnu datus nepubliskotu. Un uh, citos gadījumos uh, tiek uh, izmantoti dažādi citi palīgi līdzekļi, bet šeit mēs redzam, ka um, ļoti skaidri bērna labā tiek veiktas šeis, uh, šīs darbības. Priekšstādāji, mums ir jābūt skaidrākiem un komisijai jādod arī skaidrāki vārdi. Jāsaka, ka šeit tas uh, tā nav noticis, ir jābūt aktīvākiem. Okay. Magovana kungs, jūs vēlējāt ko teikt? Magoven kungs, vai jūs gribētu ko piebilst? Bet lūdzu tikai vienu minūti, jo mums vēl ir daudz darba. Paldies, man sauc Megavens. Es esmu organizācijas ģimenēm vajadzīgi tēvu um, pārstāvs, un Petens ir lūdzies pie manis, un ir arī ombudsman jautājumi, kas ir šķiet manā labā. Um, Runājot par piemērošanu, kas ļoti svarīgs jautājums, ir ļoti svarīgi, lai komisija saprast, ka 2011. gadā apvienotajā karalistē bija tikai 53 eh, veiksmīgas um, tiesas sprieduma izpildes ārvalstu tiesas eh, tādu informāciju sniedz uh, parlamenta apašpalāta. Tātad faktiski nav nemaz piemērošanas. Cindzerkungam nav iespēja panākt savu spriedumu piemērošanu ja var vēl divas minūtes runāt, paskaidrošu institūcijas sistēmas, kas um, šo uh, tiesas spriedumu piemērošanu nodrošina, ja komisija atļaut man to. Eh, labāk būtu, ja jūs to rakstveidā iesniegt, saka priekšsēde, jo mums ir tik daudz līdzīgi gadījumi. Tātad lūdzu iesniedziet to rakstveidā. Lūdzu dariet to šodien. Paldies! Sestais Eh, darbkārtības punkts Laila Brices kundze. Atvainojam priekšsēdi, es būtu gaidījis, ka komisija sniedz vēl vienu īsu atbildi par to, ko viņi gatavojās darīt. Mēs redzējām gadījumu, mēs sūdzējāmies, un no komisijas nav otras atbildes. Es vēlos saņemt vismaz kaut ko solījumam līdzīgi par to, ko komisija tagad grasās darīt. Jā, lūdzu, jautāsim jūsu vārdā, komisija, ko jūs darīsiet tūliņ pat? Nu, es ceru, ka jūs man neprasiet, ka es tu, pati došos uz apvienoto karalisti tūlīt pat. Bet, protams, mēs aplūkosim šo lietu vēlreiz, lai palīdzētu pilsonim. Eh, kuram neizdevās šo tiesas spriedumu veiksmīgi piemērot, lai raudzītos, vai no komisijas puses var, eh, varbūt eh, uzņemt sakar ar tiesu, varbūt sociāls dienests iesaistīt, lai viņi varētu sniegt vairāk informācijas par to, kādēļ tik ilgā laika nav izdevies šo tiesas nolēmumu izpildīt labprāt eh, no jauna aplūkosim šo gadījumu un arī Cinzer kungam esam jau pauduši, ka ja būs papildu informācija par to, ka ir bijuši ES eh, e likumdošanas pārkāpumi, tad mēs labprāt to aplūkosim atkal. Eh, tas ir pats par sev saprotams. Tā mēs rīkojamies šīs pat petīcijas gadījumā un arī jebkurā citā petīcijas gadījumā. Tas nav sevišķi apmierinoši, bet lūdzu, kolēģi vārds. Jā. Ja nu, jums jau nav jādodas vienai pašai uz uh, apvienoto uh, karalisti. Un pat ja jūs ierodaties šeit, nu tāds īpaši liels jauns informācijas apjoms jūs nesas uh, sniegusi. Nu, jāsaka, ka jūsu piezīmes šeit ir, jāsaka, nu, diezgan nepieļaujams. Ja jūs ne tikai um, uh, izteikt piezīmes, bet uh, mēģināt arī problēmas uh, atrisināt, tas būtu daudz uh, kārt uh, labāk. Γορά, όχι άμεσα, όχι σήμερα. Jā, lūdzam ļoti ātri sniegt mums atbildi, nu, ja ne šodien, bet katrā gadījumā ļoti ātri. Nākošais lūguma raksts. Uh, jā, vēl kāds vēlas šeit ko ietbilt par šo pašu jautājumu? Nē, vai jūs varētu lūdzu vēlāk par šo jautājumu uzstāties? Tagad uh, Laila Brice uh, Latviju. Lūdzu. Um. My child, Latvian citizen, uh, Katrin Brais. Mans uh, bērns, Latvijas pilsona Katrīna Brice, uh, uh, saukt arī par kaķu, uh, 30. aprīlī 2008. gadā dzimusi, uh, tika uh, paņemta prom pret manu uh, gribu Uh, pārkāpjot uh, publiskās tiesības. Mertentītes pašvaldība to izdarīja. Mērķentīts pašvaldībai vajadzētu parlamentu uzaicināt uz formālām e, procedūrām ar advokātu, lai nodrošinātu arī um, e, dzīvesvietu, 20. Um, sadaļas nolīgums tika nelegāli panākts ar maldinošu informāciju, uh, it kā medicīniski apsvērumu dēļ Katrīnas Brices um, interesēs, uh, apzinoties manu vaju angļu valodas pārziņu, tajā brīdī tomēr netika nodrošināts uh, tulkojums. Uh, Metens pašvaldība pārkāp man, man bērnu cilvēktiesības, jo man vecākā meita tajā dienā bija 18 gadu vecs, nekad netika e, pieņemta kā potenciāla aizgāde savai jaunākai māsai. E, tas bija nelegāli, tas neatbilst e, saistību tiesībām, un tas arī e, pašval, metnes pašvaldības pienākums neizpilda attiecībā uz manu meitu. Esmu e, arī London Boroughs pašvaldība ir e, neiz, ne, neizpildījusi termiņus un pienākums 48 stundu laikā tika prasīta rīcība, kas ir nelegāli Mana meita, eh, kas ir eh, krievie, eh, krieviski runājoša, tikai ehm, nekrieviskā vidē ehm, izvietota, un tagad viņa vairs krievu valodu nepārzina, tas ir mans meitas kultūras un valodas tiesību pārkāpums. Pēc tam es pārvācos uz citu pašvaldību, un atkal ir rupīgi pārkāptas eh, pārvietošanās brīvības, jo man vairs netiek nodrošināts saskarsmes tiesības ar bērnu. Nav noziegums eh, eh, tas, ka esmu finansāli grūtos apstākļos, un tas nav nekāds pamats manu meitu piespiedu adopcijai pakļaut. Mana meita tika ehm, bērnamā vairāk kārt fiziski un emocionāli iespaidot, 2011. gada 20. martā Katrīna uh, e, cietā uh, e, satiksmes negadījumā uh, automašīnu vadīja uh, bērna nama darbinieks. Uh, uh, Mērķins pašvaldība man nesniedz nekādu informāciju par šo negadījumu, un mana meita Katrīna arī nav ievietota slimnīcā pārbaudēm 2011. gada 7. jūnijā eh, man meita tika um, eh, eh, no, aizvest uz slimnīcu ar sirds uh, problēmām. Un uh, patiesībā man bija jāinformē par jebkāda bērna negadījumiem vai veselības problēmām, ko pašvaldība nedarīja. Man neinformēja par negadījumu, nedz arī par uh, šo um, galvas ievainojumu. Tātad, uh, un um, uh, viņai, uh, manai meitai bija daudz reiz uh, jādodas uz kontaktcentra ar ievainojumiem, bet man lūgumi visi ir tiktuši ignorēti. Man meita arī ir emocionāli, viņas uh, nodrīts pār no sociālajiem darbinieku puses. Un viņai tikt skaidrots, ka viņas māte viņu nemīlot un viņu pametīšot. Eh, eh, eh, Katrīnai vajadzēja līdz 2010, tā, 2011. gada 11 novembrim, 21. Eh, novembrim tikt atkal apvienotajā savu ģimeni, bet tas nav noticis, šis tiesas spriedums nav izpildīts. Man meita ir nosūtīta uz citu slimnīcu, Queen Mary uh, bērnu slimnīcu, doktor Niklas Silva uh, pārziņā, uh, kurš ir medicīniskais uh, padomnieks. Uh, London Boroughs pašvaldības bār, bāriņtiesai, Eh, bet uh, ir koncerts, ka Mērķins pašvaldība man meitu nav atgriezus ģimenei, bet tā vietā viņu uh, eh, nodevusi adopcijai pret manu un viņas māsas vēlmi. Mērķins pašvaldība man uh, par to nav informējusi, nav arī man piekrišana prasījusi St. Harry's slimnīcas, acīm redzot, ir uh, Eiropas uh, orgānu transplantu uh, sabiedrības uh, dalībniece. Uh, E, manai meitai tiek skaidrots, ka e, e, dzīve ir netaisna un um, tā tad attiecībā uz manu bērnu ir, ir pierādīts, ka Mērtena, Mērtens pašvaldība nekādīgi arī pat neļa, nenodrošina man tiesības piedalīties vajadzīgās tiesas sēdēs. Attiecībā uz adopcijas padomas sanāksmi. E, tās nevar notikt bez vecāku klātbūtnes un vecāku piekrišanas. Ja bērns ir pakļauts 20. sadaļas e, brīvprātīgai adopcijai, tad pašvaldībai būtu jāprasa vecāku piekrišanu. Taču tas nav noticis. Mērtens pašvaldība man nosūtīja e, aizgādības um, vēstuli par meitas traumatizēšanu un tika apgalvots, ka es esmot šī stresa uh, vaininiece, uh, tādēļ, ka es uh, cenšoties panākt meitas atgūšanu savā aizgādībā. Katrīna daudzkārt ir uh, paudas, ka viņi vēlas atkal būt pie, kopā ar savu mātu un savu mei, e, māsu. Metnes pašvaldība ir iz, nodarījusi nelabojams sāps manai meitai, e, un e, ir konstatēts tiesā, ka Katrīna ir daudzas lietas savā istabā, viņa ir daudz raudājusi, un viņas emocionāla izvedība rada bažas tādēļ, ka viņa ir tiks nodota Uh, adopcijai. Un tiesa ir konstatējusi, ka uh, mātei tomēr ir ļauts pārsūdzēt uh, attiecīgu iestāžu lēmumus, bet es konstatēju vēlreiz, ka uh, pašvaldība ir ģimeni izjaukusi, i, nelabojams uh, kaitēm nodalīs manai meitai, un tagad e, meita nonākusi stāvoklī, kad viņai jau ir garīgi nestabila. E, pat, ja e, atsevišķi likumdošanas akti esot pārkāpt, tas esot būtiski apgalvo Mertens pašvaldība. Lūk, tāda ir viņas nostāja, tomēr apvienotā karalistē ir tiesību valsts un arī pašvaldībām ir šie principi jāievēro. Uh, Mērtens pašvaldībai ir pienākums eh, pret manu ģimeni attiekties uz tiesiskuma pamatiem, un adopcijas um, iestāde arī nedrīkst pārkāpt Eiropas cilvēktiesību hārtu, taču manā gadījumā tā tas ir noticis. Martens pašvaldība ir uh, eh, mēlīgi um, ehm, eh, apgalvojis, ka es nekad neesmu uh, iebildus pret 20. Uh, ka es esmu iebildus pret eh, šo 20. sadaļas eh, nolīgumu vairāk kārt. Eh, ir pārāk liela uzmanība arī pievērsta eksperta um, atzinumiem, kuri ir bijuši neprofesionāli nav pietiekoši ņemt vērā mans intereses un meitas intereses, ir tikai 75 minūtes kontakts starp mātu un meitu nodrošināts. Un eh, Kopumā mēs varam konstatēt, ka tas ir, tā ir uh, tiesiskuma um, parodija. Un oficiāli nav nekādi um, um, garīgā nestabilitāte konstatēta manai meitai uh, vai arī man. Uh, tādēļ var teikt, ka Mertens pašvaldība ir cilvēktiesības pārkāpusi Anglijas likumdošanu attiecībā uz man, manu uh, meitu Katrīnu Brits, kā arī viņas māsu Maiju Zagarjanu un Eh, Mērtens pašvaldība ir izdarījis noziegumu, eh, ko var klasificēt kā genocīdu, eh, ka bērni tiek no, piespiedas kārtā no vienas grupas citā um, nosūtīti <clears throat> noziegumi pret cilvēku. Cilvēks arī ir pastrādāt, kā persona ir um, ehm, nolaupīta un citi. Uh, um, noziegumi ir pastrādāti. Man meitā ir kļuvusi piespiedu adopcijas upurs, un viņas māte un uh, māsa uh, pat uh, nav informēta par viņas uh, atrašanās vietu vai par to, vai viņa vispār ir vēl pie dzīvības. Uh, tas ir uh, tā kā mūža ieslodzījums manai meitai, arī uh, paverdzināšanas gadījums tas ir. Priekšēd atvainojiet, varbūt jūs varētu tomēr pabeigt uh, jo mums nav tik daudz laika. E, tātad, nobeigumā es vēlētos teikt, ka augstās tiesas ģimenes tiesnes Mambija ir atzinusi, ka valsts un sociālajiem darbinieki nedrīkst ilgāk neizpildīt Viņi nedrīkst pieņemt lēmumus, kas, attiet, eh, kas skar citu bērnu uh, likteņus un nedrīkst savus lēmumus turēt slepenībā, bet Mērtens pašvaldība tieši tā ir darījusi ar tiesas uh, atbalstu divkārt. Man deva Uh, man informēja, ka man nosūtīs, uh, man ievietos cietumā, ja es par savu lietu uh, dalīšos. Kop Pumā es gribētu teikt, ka Mērtens pašvaldībā ir arī korupcijas skandāls, kur e, bijuši iesaistīts augstākās amatpersonas, un man bērnu gadījums ir uh, lielisks piemērs tam. Tādēļ es lūdzu Lūgumraks komiteju aplūkot šo gadījumu e, steidzami un izmeklēt to. Paldies! Jā, darīsim, ko varam. Saka priekšēd, Eh, šeit gan diez vai ir skārta Eiropas tiesību jautājumi. Zagarjānas kundze, tas ir tas pats gadījums vai cits? Lūdzu, dod jums vārdu. Sorry, I just wanted to say that, um... Es tikai gribēju teikt, mēs, protams, esam ģimene. Bet kā Katrīnas māsa, es gribēju teikt, ka man ir lielas bažas par to, kā šis jautājums tika risināts, jo man netika dot iespēja vispār uh, izteikt savu vēlmu būt par viņas aizbildni. Es biju gatava atteikties no savas dzīves, no mācībām, lai to darītu. Pat biju gatava sagatavot plānu, kā savu, par savu māsu rūpēšos. Bet tik daudzas lietas tika nostādītas pret mani, piemēram, saikne ar māti, mana vēlme mācīties un tā tālāk. Tas viss tika nostādīts pret mani. Un man bija tik lielas bažas un, un, un par to, ka mana māsa izņēma no ģimenes, mūsu ģimene vienkārši sarāva gabalos. Manuprāt, sociālajie dienesti vienkārši nesaprot, cik lielā mērā tas mūs visus ir ietekmējis. Es gribēju pārliecināties, ka šādas lietas dzird, sadzird, un ka mēs nesam, ka mēs esam vienīgā ģimene, ar kuru tā notiek, lai citiem tā nenotiktu. Es gribu pārliecināties, ka ģimeņu balsis sadzird, ka lietas izmeklē un ka tiek panākta sistēmiska izmaiņa. Un lai tiesas pieņem lēmumus tikai savas jurisdikcijas ietvaros, tas ir viss, atvainojos par emocionālu reakciju. Tā kā nākošais jautājums pēc būtības ir līdzīgs, Maknēla kunga gadījums. Uh, Maknīls kundze, saka priekšsēdētāji. Esmu Sabina Maknīla un eh, pārstāvu Ambrazītas kundzi, kura nevarēja ierasties. Un varu piebilst vai pievienoties tikai tam, ko teica Laila. Es un mana meita, esam Lietuvas pilsonis, ieradāmies Lielbritānijā strādā 2008. gadā, un kopš tā laika vienmēr esmu strādājis. 2009. gadā mani apvainoja Kingstons pie Temzas sociālie dienesti par to, ka esmu alkoholiķi, un manai septiņu ar pusgadu, mana septiņas ar pusgadus vecā meita tika ievietota citur aprūpē. Un man tika teikts, ka, ja risināšu alkoholismu problēmas, tad meita pie manis atgriezīsies. Es ļoti veiksmīgi cīnījos ar alkoholismu problēmu terapeitiskajās grupās un arī izmantoju psihoterapeitu palīdzību. Un jāsaka, ka man nav klīniska alkoholisma diagnoze. Es nekad neesmu ārstējusies slimnīcā, tā vai kāda cita jautājuma dēļ. 2009. gadā brīvprātīgi piekritu tam, ka šāda diagnoze man tiek noteikta no sociālajiem dienestiem. Atbilstoši ekspertu slēdzieniem 2010. gadā meitai pie manis bija jāatgriežās, bet pateicoties sociālo dienestu neobjektīvai attieksmei, Vācijas deputāti saka, ka uh, Vācijas, uh, vācu valodas tulki uh, sudzējas par to, ka ir izslēgta vairāk mikrofonu un tāpēc nevar saprast, ko runātājs saka. Tāpēc lūdzu izslēdziet mikrofonus, ja kādam tie ir ieslēgti. Aicinu priekšsēdētāju. Ja gaisma ir izslēgta, gaisma ir izslēgta mikrofonā, tad mikrofons ir izslēgts. Uh, Ambrasaitis kundzes pārstāvā jautāja, vai viņai sāk no sākuma. Deputāts saka, ka nē, bet jebkurā gadījumā teksts ir arī rakstiski pieejams. Diemžēl adopcijas plāna ieviešana uzsākās 2010. gada martā un kopš tā laika kontakti ar meitu tika apzināti ierobežoti gan no māsas, gan no arī citu radinieku puses, kas e, brauca no Lietuvas tikties ar bērnu un, diemžēl, nevarēja. Mana meita kopā ar savu klasi nevarēja e, piedalīties vai ņemt dalību iesvētībās katoļu baznīcā un e, Kopš 2010. gada man vairs nebija atļauts piedalīties meitas skolas pasākumos, un visi kontakti notika slēgtās telpās, un mēs vairs nedrīkstējām runāt li lietuviešu valodā, un 2011. gadā mana meita ievietoja ilgtermiņā prūpē. Tāpēc ka it kā man bija šī alkoholisma problēma, kas vairs nebija problēma jau daudzus gadus. Uh, Uh, šī gada jūnijā es jau piecus gadus nebūšu lietojusi alkoholu, bet diemžēl vietējā pašvaldība vispār nedomā par mūsu ģimenes apvienošanu. Mums ir ļauts kontaktēties tikai vienu reizi mēnesī uz divām stundām, un šo satikšanos eh, laikā es nedrīkstu runāt lietuviski un meitai nedrīkst, meitai nedrīkst stāstīt par to, kā tad viņai klājas ārpus ģimenes aprūpē. Šī gada februārī šādu kontaktu vispār nepieļāva, jo janvārī bija pateikusi, ka viņa ir lietuvieta un ka viņas eh, valsts prezidenti un, un citas amatpersonas zina, kur viņa dzīvo, ka viņa ir ārpus ģimenes aprūpē. Tagad meitai jau ir gandrīz 12 gadi un nav pārāk vēl apvienot mūsu ģimeni, lai meita varētu apzināties savu kultūras identitāti. Kā tiesnesis Torps bija norādījis 2012. Eh, gada tiesas nolēmumā. Lielbritānijas sociālajiem dienestiem jānodrošina manas meitas uh, pakāpeniska atgriešanās ģimenē, lai nodrošinātu ģimenes un meitas tiesības. No 2009. gada jūnijas esmu pilnī, pilnvērtīgi sadarbojusies ar bērnu aprūpas dienestiem un turpināšu to darīt. Tad kāpēc šie dienesti par katru cēnu grib paturēt manu meitu ārpus ģimenes aprūpē, ja viņa var dzīvot kopā ar māti un atgūt savu lietu vietas identitāti, kuru viņa ir zaudējusi eh, angļu ģimenes aprūpē. 2013. gada septembrī iesniedzu petīciju par to, ka lietuviešu meiteni tur kā ķīlnieci ilgtermiņā ārpus ģimenes aprūpē sūdzoties par vietējās pašvaldības rīcību šajā gadījumā. Eh, un pārstāvis saka, izskatās, ka tas bija arī pēdējais teikums Ambrasētas kundzes paziņojumā. No savas puses gribēju pateikties, ka es vairs nevaru pieņemt to, ka ir tik daudz šādu individuālu gadījumu, tāpēc esmu iekļaut arī kā vien iesniedzēju zem devītā punkta darba kārtībā. Tātad kopējais kolektīvais lūgumraksts. Pirmkārt, kā māte grib izteikt savu līdzjūtību par šīm ciešanām. Es saprotu, ka abiem lūgurakstiem kopīgs ir tas, ka uh, iesniedzēji ir izteikuši bažas par eh, Lielbritānijas bērnu eh, aprūpes eh, vai kontrolas dienestu rīcību un darbību. Un mans uzdevums ir izvērtēt, vai komisijai ir tiesiskā bāze iejaukties. Tiesiskā, tiesiskais pamats, uz ko atsaucās abi iesniedzēji, tas uh, ir Lielbritānijas cilvēktiesību likums. Uh, un arī attiecīgās krimināltiesību normas, kas abas ir Lielbritānijas e, tiesību daļa, un tad ir arī ANO konvencija. Ja mēs runājam par piemērojumām Lielbritānijas tiesībām, tad varētu būt runa par uh, trešā panta vienlīdzības, vienlīdzības likumdošanas akta pārkāpumiem un vairāku cilvēktiesību akta pantu pārkāpumiem. Uh, jo šī gadījumā ir runa par to, ka bērni ir nodot adopcijai vai arī ievietot ilgtermiņa aprūpē. Šeit mēs nevaram runāt arī par sociālo aizsardzību vai, un ja mēs runājam eh, par um, etnisko tiesību nodrošināšanas regulējumu, tad šī tas sociāla aizsardzība šeit īsti neiekļaujas. Ja mēs runājam par diskrimināciju etniskās piedarības, reliģijas vai valodas dēļ, tad šajos gadījumos arī šo nevarētu piemērot. Tātad šeit ir runa par uh, etniskās piedarības direktīvu. Un šeit nav runa par nacionalitātes diskrimināciju, diskrimināciju nacionalitātes dēļ. Uh, Vēl mēs varētu runāt varbūt par pamatiesību hartas pārkāpumiem. Bet šī harta neatiecas uz visiem pamatiesību pārkāpumiem, jo atbilstoši 51. pantam harta attiecas tikai uz gadījumiem, kad dalībvalstis ievieš Eiropas Savienības likumdošanas aktus, un tieši tāpēc komisija var tikai šādos gadījumos iejaukties. ja mēs runājam par konkrētiem gadījumiem un par to, vai vietējās pašvaldības un bērnu tiesība aizsardzības dienesti ir ieviesuši vai izpildījuši Eiropas Savienības likumdošanas aktus, tad jāatbild negatīvi, jo šeit ir runa tikai par vietējo likumdošanu. Ja mēs runājam par pamatiesību aizsardzību, tad šajos gadījumos eh, dalību valstis un to tiesu iestādes nodrošina, kā cilvēktiesības un pamatiesības tiek aizsargātas un nodrošinātas. Un tieši tāpēc komisija var darboties tikai izmantojot ombudu, tiesas un vietējās iestādes. Un tikai tad, kad visas šīs iespējas ir izsmeltas, var iesniegt uh, prasība Eiropas cilvēktiesību tiesā, jo tur nav šis te Eiropas Savienības tiesību ierobežojums. Ja runājam par bērnu tiesību aizsardzības dienestiem un tam līdzīgiem dažādās dalību valstīs, tad komisija pašlaik gatavo vadlīnijas, lai dalību valstis varētu uzlabot eh, bērnu tiesību aizsardzības sistēmu darbību mēģinot nodrošināt, izveidot tādu integrētu pieeju un iespēju dažādām aģentūrām un iestādēm, kas strādā ar šiem jautājumiem, sadarbību. Un līdz šī gada rudenim šīs vadlīnijas būtu jāpabeidz. Un arī Eiropas pamatiesība aģentūra strādā pie bērnu aizsardzības vai bērnu tiesību aizsardzības sistēmas apraksta izveidas dažādās eh, Eiropas Savienības dalībvalstīs, kas ir jāpabeidz arī līdz šī gada rudenim, bet savādāk Eiropas iestādes nekā nevar iejaukties šo jautājumu risināšanā. Nē, nu tas jau arī bija skaidrs iepriekš, saka priekšsēdētāji, bet kaut ko jau mēs šeit varam darīt. Zaļeckī kungam vārds lūdzu. Priekšsēdētāji. vietējās tiesas vienalga, kur Itālijā vai, vai, vai citur, ir pilnīgi skaidrs tas, ka valodas, diskriminācija valodas dēļ ir, ir pilnīgi ārprātīga, jo tēvam vai mātei, neskatoties uz jebkādiem un kādiem apstākļiem ir tiesības runāt ar savu bērnu mātes valodā, un es kā psiholoģijas profesors to varu pilnīgi droši apgalvot. Otkārt, komisija saka, ka šeit neko īsti nevar darīt, bet ir viena lieta. Pirmajā gadījumā, piemēram, sociālais darbinieks mātei teica bērnam, ka māte, just, ka māte tevi nemīlēs, kā vispār to var darīt, uz balstoties uz kādiem apsvērumiem, tas ir pilnīgi muļķīgi. Un vēl kāda lieta, kas ir ārkārtīgi svarīga runājot par Eiropas Savienību, varbūt komisija šeit ko var darīt. Tika teikts, ka tiesnesis nenostāsies pret sociālajiem dienestiem. Man liekas, ka tur kaut kas būtu, būtu darāms. gan tiesneši tiesas, gan arī sociālie dienesti ir iestādes valstī, protams, ka vienu otru atbalstīs. Un lūgumraksta iesniedzējs šeit ir tādā vājākā pozīcijā, un komisija kaut ko šeit varētu varbūt pasākt, izdarīt. Bet ja mēs neko nedarīsim, tad viss vienkārši noklusīs. Vēl ir ārkārtīgi bīstama lieta tāda, kā kategorizēšana, kategorizēšana jā, vai cilvēks ir alkoholiķis vai vēl kaut kas vai vēl kaut kas. Es atceros, bija kāds pētījums ASV, Teksasas štatā, un pētījums parādīja, kur, kā ASV, kur, kur likumam ir liela vara, ka tiesnešiem bija tendence cilvēkus iedalīt grupās, piemēram, bēgļi no Meksikas vai pārbēdzēji vai nelegāli imigranti no Meksikas. tika klasificēti, piemēram, kaut, kaut kāda ar problēmām, un tad bija arī Baltija, tā tad ir kaut kāda tāda rasistiska attieksme. Komisija varbūt mēs šeit kaut ko varam darīt, varbūt kaut kādus propagandas pasākumus veikt, lai, lai, lai redzētu, parādītu un apskatītos, kas ir bērns, kas ir māte un tā tālāk. Jo ir skaidrs, ka tas, ka kam ir lielāka vara, tas arī izlemj, bet bērna tiesības un intereses vispār netiek ņemtas vērā. Paldies! Ždanoks kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, priekšsēdētāji. Īsumā gribu teikt, ka esmu ļoti priecīga, ka šodien uh, uzklausam šos gadījumus, kas ir uh, ārkārtīgi svarīgi līdzīga pieeja no a, Lielbritānijas iestāžu puses, tātad šeit ir novērojama. Un šeit mēs nevaram runāt par tiesu iestāžu neatkarību. Un tā ir tā galvenā problēma. Piemēram, Nīderlandes gadījumā, ko mēs e, vēl skatīsim, šo lūgumrakstu skatām jau otro reizi, un līdzīga situācija arī citās dalībvalstīs. Tātad mēs šeit redzam, ka netiek ievērota šī te neatkarības principu piemērošana dažādās varās, izpildu varā, tiesu varā un tā tālāk. Ja runājam par esošo Eiropas Savienības likumdošanas aktu interpretāciju, nemaz nerunājot par to labošanu, ir skaidrs, ka ir jārunā par, nedis, jārunā par nediskriminācijas vai pretdiskriminācijas direktīvu. Ir skaidrs, ka šeit ir jārunā par horizontāliem aspektiem, kas ir nepieciešami, bet joprojām tāda nav izstrādāti. Es neesmu juriste, esmu matemātiķa, bet mans viedoklis ir tāds, ka komisija šos likumdošanas aktus interpretē pārāk šauri. Piemēram, runājot par bērnu un sociālajiem aspektiem. Mēs zinām, ka šī te vienlīdzības direktīva attiecas uz sociālajiem aspektiem Un, manuprāt, interpretācija ir pārāk šaura. Un īpaši runājot par šiem konkrētajiem gadījumiem, jāizmanto iespēja paskatīties, kāda tad ir šī Eiropas Savienības likumdošanas aktu trūkumi, jānāk klajā ar jauniem priekšlikumiem, varbūt, lai mainītu šo vienlīdzības eh, nodrošināšanas direktīvu. Uh, lai varbūt iesniegtu, virzītu uz priekšu un kaut kā tālāk strādātu ar horizontālo jautājumu direktīvu. Tagad Landsbeģi kungam vārds saka priekšsēdētāji. Paldies, priekšsēdētāji. Gribēju dažus vārdus teikt par Ambrasaitas kundzes gadījumu, bet, bet arī gribu runāt par viņas meitu, kas arī ir cilvēks. Jautājums ir par to, uz kāda pamata šeit bērnam tiek piemērots šāds ilgstošs sots. Jautājums arī par Eiropas formālismu tik delikātā jautājumā. Formālisms un pieauguši pret eiropeisms. Neskatoties uz bērnu tiesībām, bērni ļoti bieži tiek bērnu tiesības ļoti bieži tiek nošķirtas no cilvēku tiesībām, pat tiek mazinātas, un netiek runāts par bērnu cilvēku tiesībām. Māti sodīja par to, ka viņa tika atzīta vainīga alkoholisma atkarībā. Meiteni izņēma no ģimenes un ievietoja auģu ģimenei jaunā vidē. Viņa atsvešinājās kulturāli un emocionāli no iepriekšējās vides, no viņas dabīgās, dabiskās vides. Mēs šeit nevaram runāt par ieslodzījumu vai atšķiršanu uz dzīvi, gan mātes, gan meitas gadījumā. Laiks ir pagājis un nav nekādu pierādījumu tam, ka Ambrazaitas kundzei joprojām ir problēmas ar alkoholismu. Ir medicīniski pierādījumi un tos var iesniegt, ja nepieciešams. Un ja tiesu vada visvaranās sociālo dienestu struktūras, tad varētu rasties aizdomas par to, ka dažām personām šeit ir īpaša interese. Materiāla, piemēram. Šos te bērnus nodot tādām ģimenēm, kurām bērnu nav. Protams, ka tas būtu noziegums bet šī visvaranā sociālo dienestu vara un konkrētu darbinieku vara, kas diktē, kas notiek, vienkārši ir neaptverama. Ja tiesa izlemj ignorēt to, ka mātei vairs nav alkoholisma problēma, neskatoties uz to, ka viņai tika apsolīts, ka, ja šī problēma tiks risināta, viss eh, virzīsies pozitīvi, māte joprojām tiek beztermiņā sodīta. Ja bērnam neļauj dzīvot vai pat runāt ar māti savā mātes valodā, neskatoties uz to, ka mātei jau ilgi nav šo alkoholismu problēmu, balstoties uz kādu pamatu šis ilgstošais sots tiek piemērots bērnam kuru ar vāru nošķīra no mātes un arī no reliģiskās un kultūras vides. Kāpēc bērns šeit ir tas sodītais, kāpēc viņš ir it kā atzīts par vainīgu? Es, es vispār to nesaprotu. Šeit jau nav runa tikai par vainīgumu, bet arī par apdraudētību. Gonsas kundze, lūdzu, jums vārds. Es gribēju jau iepriekš runāt par iepriekšējo gadījumu, bet man tas liekas nepieņemam, kā šādā veidā komisija izsakās. lūdzot iesniedzēju pašai šeit iesaistīties. Bet, manuprāt, tas ir pilnīgi komisijas atbildība. Ja mums ir šāda līdzīga gadījuma, kā jau mēs šodien dzirdam, tad komisijai ir uh, jānāk klajā ar sistēmiskiem priekšlikumiem par izmaiņām, arī varbūt ar likumdošanas aktu priekšlikumiem, un šādos gadījumos ir pilnīgi skaidrs, ka mēs aizstāvam, aizsargājam personu brīvu pārvietošanos, un ir arī saistīti jautājumi, piemēram, izglītības atzīšana, darbinieku pārcelšana uzņēmumu iekšienē un tā tālāk un tā tālāk. Bet tajā pašā laikā mēs diezgan nevērtī, nevērīgi attiecamies pret ģimenes tiesību jautājumiem, kas arī šādos te aspektos būtu jāskata, jo ir emigrējoši cilvēki, kas strādā citās valstīs un viņiem ir bērni, un ir pilnīgi skaidrs, ka tas ir komisijas pienākums nāk klajā arī ar kādiem priekšlikumiem šajā ziņā. Uh, regulējot šāda veida pārobežu gadījumus, lai nodrošinātu bērna interešu aizstāvību. Jāuzsver arī tas, ka mums ir zināma atbildība organizēt uzklausīšanu par šo jautājumu, varbūt mutisku jautājumu ar debatēm, rezolūciju nākt klajā. Protams, nevaram to darīt šajā sasaukumā, bet vēlāk. Uh, skaidri aicinot izstrādāt regulējumu šajā jomā. Jo šeit pilnīgi skaidri redzams, ka bērnu intereses netiek ievērotas. Paldies, Gonzes kundzei, saka priekšsēdētāji. Vērtmanis kundze, lūdzu. Atvainojos, ka ierados ar nokavēšanos. Diemžēl ir tā, ka notiek vienlaicīgi trīs sanāksmes. Runājot par valodas problēmu, bērniem un mātēm ir tiesības runāt savā mātes valodā, un šīs tiesības ir jāizstāv. Bērnam ir tiesības savā mātes valodā runāt. Runājot par šo gadījumu, kad bērnam aizliedz runāt par to, kā viņam klājas auģu ģimenē, manuprāt, šeit ir runa par tiesībām uz, uz brīvīspašanos ierobežošanu. Kam ir tiesības aizliegt bērnam brīvi izteikties, atņemt šīs te tiesības. Vakar Londonā biju kādā pasākumā, un tur es uzzināju, ka bērna nē, nemaz nav nē, tas īstenībā bērnam, eh, pieaugušiem ir jā, un tas ir traģiski. Un es gribēju teikt, ka mums ir jāņem tā, vērā tās, ko vēlas bērni. Ja bērns vēlas dalīties savā pieredzē ar māti, kur tad ir problēma? Šis ir jautājums sociāliem darbiniekiem un arī visiem citiem. Ja bērnu ievieto auģu ģimenē alkoholisma dēļ, to es saprotu. Protams, ka es nezinu konkrētā gadījuma aspektus, bet tiklīdz māte ir atrisinājusi šo problēmu, tad terapijas gaitā uh, ir jājautā, kāpēc bērnu joprojām mātei neatdod, jo bērnam ir tiesības būt kopā ar māti. Kur tad šeit ir problēma? Un šeit es gribētu uzdot jautājumu komisijai. Cilvēkiem ir tiesības, cilvēktiesības uz ģimeni, un es personīgi uzskatu, ka kontaktiesības ar māti ir cilvēktiesības visiem Eiropas bērniem neskatoties uz to, vai tas ir austriešu bērns, kas dzīvo Lielbritānijā, vai lietuviešu bērns, kas dzīvo Vācijā, nevajadzētu būt nekādas atšķirības. Tās ir cilvēktiesības bērnam dzīvot kopā ar savu māti. Un šeit komisijai noteikti būtu jāiejaucas. Es gribētu ieteikt, ka vakardienas pasākumā, kurā es piedalījos, es uzzināju, ka Londonas mērs un viņa vietnieks ir entuziasmu pilni, gatavi darboties. Protams, es ar neesmu ar viņiem pati runājusi, bet es gribētu ieteikt varbūt uzrakstīt vēstuli viņiem personīgi, lai pastāstītu par šiem gadījumiem. Un varbūt mēs kā komiteja to varētu izdarīt. Jo es uzskatu, ka mūsu saziņa ar mēru vai mēra vietnieku vismaz informēs viņus par, par šo lietu un, un dos viņiem iespēju uzrunāt atbilstošos dienestus. Bet priekšsēdētāji saka komisijai, šeit varbūt daudz jādara. Mīlēn kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Un tieši tādēļ, ka varu piekrist nu, praktiski bez nekādām piezīmēm iepriekšējiem runātājiem, bet tomēr izteikšu piezīmi. Nu, mēs neesam uh, šovs līdz ar to, vai jūs piekrītat vai norādat mūsu domu tādu nav pieļaujam, jābūt ir neitrāliem, aplausi nav pieļaujam un tā tas, tas atbilst mūsu darba kārtībai. Un otrais, tā kā Vertmanis kundze tikko teica, protams, ir jāraugās ļoti precīzi. Dažkārt ir gadījumi, kad vecāku tiesības ir kādu jāpārtrauc, jo runiet par bērnu tiesībām, runiet par bērnu tiesībām. Arī es zinu, ka ir um, dažādi mm, salīdzināmi e, gadījumi. Ja ir pamatotas e, aizdomas, ka kontakts ar bērniem var tikt izmantots, lai e, bērnu pavērstu pret otru vecāku vai arī sagatavot um, aizvešanu vai kaut ko līdzīgu. Ir dažkārt tādi iemesli, kad kāda iestāde saka mūsu skatījumā, uh, ka ir jārunā tādā valodā, kuru saprot bērna pavadītājs proti iestādi. Bet tiem ir jābūt izņēmumu gadījumiem, pamatotiem izņēmumu gadījumiem. Nevar teikt vienkārši tā, es nesaprotu, ko tu saki bērnam, tādēļ tu nedrīksti latviski, lietuviski, vāciski vai a, kādā no Āfrikas valodām. Tas ir pilnīgi skaidrs, to es gribu teikt. Un otrais. Es uh, atgriezīšos arī pie tā, ko teica uh, lūgumrakstiesniedzēji. Ja mēs skatāmies, ka primārās ir bērna tiesības, tad ir arī tādi gadījumi, kad uh, stājas spēkā normatīvais spēks Vācijā. Pirms vairākiem uh, gadiem bērns tika aizvests uz uh, Āfriku, un diskusijas bija ļoti ilgas, un pēc ļoti ilga lēma pieņemšanas procesa pēc astoņiem gadiem federālā Vācu tiesa teica, viss bija nelegāli, neatbilstoši tiesībām, bet tagad ir pagājis tāds laiks, kad bērna interesēs vairs nebūtu to no Āfrikas sabiedrības izņemt. Nu, tā tad ir šis normatīvais faktiskā notikums spēks, un tādēļ tieši šajā jomā jās, jābūt uh, spēkā teikumam lēna tiesvedība ir slikta tiesvedība. Tātad lēna tiesvedība ir slikta. Mums ir jāsaprot tas komisijai, tas ir jāsaprot nacionālajām valdībām, tas ir jāsaprot, bet arī iestādēm tas ir jāzina un jāsaprot. Ir runa par bērna tiesībām neiet pirmā kārtā tiesības petīcijas lūgumraksta iesniedzējiem, bet par vecākiem mēs runājam. Bērns pats nevar iesniegt lūgums, līdz ar to iestādēji ir jādarbojas bērna vārdā, nevis mātes vai tēva vai vecāku vārdā. Proti, iestādēji vienmēr jābūt bērna pusē un katra diena, kas ir uh, pagājusi uh, bez uh, darbības ir uh, par ļaunu bērnam. Jā, jābūt ātram lēmumam. Iestādēm jā, jādarbojas ātri, jādarbojas bērna interesēs, un nevar būt tā, ka uh, vecāku vien, viens uh, vecāks vienmēr tikai viņam ir taisnība. Ir daudzi gadījumi, kad iestādes darbojas uh, tiešām bērnu labā bet tādēļ mums ir, mums ir intensīvāk jāskat šie gadījumi. Paldies! Paldies! Es gribēju lūgt komisiju paplašināt savu juridisko arsenālu. Gils kundze, varbūt jūs varētu turpināt. Very... Man jāsaka, ka uh, mani ļoti gribētos atbildēt uz visu dzirdētu, un tas bija šokējoši attiecībos komisiju, manuprāt, jo šeit ir daudz cilvēku, un es runāju tūkstošu bērnu vārdā, kas mēnesī apvienotās karalistēs tiek paņemti lūdzu uh, respektēt komiteju un neaplaudēt. Atvainojiet, man te podziņa nestrādā datora. 100 tūkstoši bērnu mēnesī. 90 tūkstoši vai 100 tūkstoši bērnu mēnesī tas ir par daudz. Kādi individuāli gadījumi ir par daudz, kāda sāpju ir par daudz. Uh, Var jums apstiprināt, esmu redzējis pietiekoši daudz individuālu gadījumu, individuālu gadījumu, un ir vismaz viena bēļu žurnāliste, kas ir redzējis pietiekoši daudz individuālu gadījumus. Kristofers Bukers, kas uh, regulāri raksta par individuāliem gadījumiem, bet nekas nemainās, nekas apvienotā kalistē nav mainījies. Tādēļ esam šodien šeit mēs šeit uh, uh brēcam pēc palīdzības, bērni kliedz pēc palīdzības, ja jūs nedzirdiet šos bērnu kliedzienus, kurš tos dzirdēs? Tikai apvienotās nācijas. Tam ir jābūt mūsu nākamam solim. Kur jūs dzīvojat, ja jūs tikai sludiniet šos brīnišķīgos likumus? Tieši e, e, tā ir šī e, plaisa, ko Ždanoks kundze norādīja starp tiesām un uh, piemērošanu. Ja kāds krāso sienas, kāds nāk, lai pārbaudītu, vai tas darbs ir labi padarīts, jums labāk pārbaudīt, vai e, e, bērni e, sociālas dienas apvienotā karalistē tiek e, viņu interesēs turēt. Viņu labākās intereses ir viņi ir emocionālā riska, nākotnes emocionālā riska eh, iespējamā dēļ eh, tur ievietot. Un kas tad notiek ar viņiem? Tas ir vienkārši pa daudz, eh, es jums varu tikai teikt. Tā ir šoka terapija, ko esmu gadu gaitā piedzīvojis, un man tagad liek to 3 vai 5 minūšu laikā prezentēt ar 32 ģimenēm, kas tur sēž. Es esmu vienu gadījumu piedzīvojis kā visļaunāko, kur bērni ir ievietot septiņas gadus eh, cietumā, es viņus tur apmeklēju. Un ir 200 tādu, kas tiek uh, cietumos ielikt gadā. Ar to saskaramies. Uh, um, Džons Reisins ir vienīgais deputāts, kurš šos jautājumus regulāri kritizē, bet mums ir jāredz izmaiņas apvienotā kalistē vecāki tiek apdraudēti ar cietumu, viņi ir iebiedēti, viņi ne, ne, e, neuzdrīkstas runāt. Ja viņi uzrunās, tad viņi um, nonāk cietumā 201. 2006. gadā. Um, kop 60 gadiem um, Monako sēdošais uh, kolēģis, tātad viņš saņem dienas, dienā daudzus eh, zvanus un es esmu eh, pārpublicējis viņu mājaslapu. Tad, kas notiek, bērni tiek sodīti, vecāki tiek sodīti. Man neinteresē tik ļoti šie privātās aizgādības jautājumi īstenībā. Man interesē sistemātiskā, sistemitiskā, institucionālā eh, bērnu un vecāku. E, e, tiesību pārkāpšana, kas ir sabiedrības pamat graušana, kas notiek apvienotā karalistē. Un es to saku kā vācieti, kurai nav bērnu un mazbērnu, bet zinot, kas notiek un kas eh, nedarīt neko, eh, tas būtu pret man sirdsapziņu. Šiem cilvēkiem, acīm redzot, nav sirdsapziņas, ar to mēs saskaramies. Paldies par jūsu līdzjūtību vecākiem, bet es gribu, lai jūs darbojaties saskaņā ar savu uh, uh, sirdsapziņu uh, lūdzu. Uh, Eh, kontaktu eh, neatļaušana, tas ir visļaunākais, kas notiek bērniem. Portugāla ģimene, kuras pieci bērni ir eh, nolaupīti, viņi ne, viņiem neļauj portugāliski runāt. Tas ir pa daudz, lai izstāstītu katru no šīm problēmām. To es jums saku. Tātad es esmu sistēma analītiķe, es cenšos atrast savienojums, es esmu šeit ar vēlsiešiem, viņi to ir redzējuši ko, kas notika Londonā. Tas ir par daudz, lai tam noticētu. Un ja komiteja to nespēja noticēt un paciest, tas ir vienkārši pārāk neticami, kas tur notiek. To nevar vien pat iedomāties, kas tur notiek. Uh, Rietum valstī apvienotā karaliste ar savu brīnišķīgo tēlu. Nu, paldies, uh, saka priekšsēd. Uh, nav tā, ka mēs to pilnīgi neapzinātos, bet ir šī juridiskā plaisa, ar ko saskaramies, mums tā ir jāizpild. Man jāsaka, ka tā ir milzīga plaisa. Jā, un tas uh, grauja Eiropas ideju man, es pilnīgi eh, jums piekrītu. Jā, tas ir vienkārši pa daudz sakrunātājs. Eh, labi, es gribētu tad šo pirmo uh, ciklu pabeigt, vai jums ir piecas minūtes laiks? Vai man ir vēl piecas minūtes dots? Jā, lūdzu. Man šķiet, ka man bija 5 minūtes dots atvainojot, ka es laiku neievēloju, bet lūdzu apzinieties slazdus starp institūcijām. Mēs šeit cīnāmies par uh, Lielbritānijas bērniem. Tas attiec uz visiem bērniem no visām valstīm, kas attiec apvienotā kalistē, kuras uh, uh, varas iestādes tur savā varā. Mēs ceram īpaši izmeklēšanu. Tāds ir mūsu lūgums, un es ceru, ka jūs mūsu uh, Eh, sauciens pēc palīdzības sadzirdēsiet. Paldies! Šo pirmo um, apvienotās karalistas gadījumu apskatījumu es gribētu, aplūkumu es gribētu noslēgt ar Marijas Gabrielas Eiropas parlamenta deputātas uh, eh, lūgumrakstu kas attiecas uz kaut ko līdzīgu, kas notiek starp Lielbritāniju un Bulgāriju. To es gribētu nolasīt jums visiem. Nebija to šajā darba kārtībā iespējams uh, iekļaut šo punktu, bet es vienkārši to jums nolasīšu. Tātad uh, Adelukas kundze gribētu dažus vārdus teikt. Jā, paldies, priekšsēdus kundze Mēs dzirdējām visus šos gadījumus, kas ir saistīti ar piespiedu adopciju apvienotā karalistē. Man jāsaka, ka komisija pilnībā apzinās problēmu. Esam saņēmuši daudzas sūdzības par uh, adopcijas gadījumiem apvienotā karalistē arī bez vecāku piekrišanas. Es vēlos norādīt, ka ne tikai tas skar Eh, ārvalstniekus, bet arī britus, eh, kuri sūdzās par piespiedu adopcijas gadījumiem apvienotā karalistē. Un sūdzības, kuras saņēma komisija, eh, bija visas no britiem, piemēram, vecvecākiem, vecāku un kas ir eh, nodoti adopcijā eh, bez eh, mātes parasti, tātad vientuļās mātes piekrišanas. Un tik tiešām Eiropas parlaments jau ir veicis pētījumu 2009. gadā, kurā identificēts lielais um, adopciju skaits apvienotajā uh, uh, karalistē no ģimenēm, salīdzinot ar citām dalību valstīm. Vairākums šo adopcijas gadījumu ir notikuši bez vecāku piekrišanas, tātad problēma ir labi zināma, ko komisija var darīt, neko, da, nekā daudz, jo jūs ziniet, ka adopcijas jautājums pat laba nav ES līmenī regulēts startautiskās adopcijas ir pakļauts startautiskai konvencijai. 1993. Eh, gada Hāgas konvencija par eh, pārobežu adopcijām, un visas dalībvalsts ir šīs konvencijas dalībvalsts, bet eh, nacionāla adopcijas gadījumi ir dalībvalstu ziņā. Tas nozīmē, ka dalībvalsts var regulēt pēc saviem ieskatiem adopcijas jautājumus. Komisija līdz šim ir Eh, ierosinājis šiem vecākiem izmantot visas iespējamās eh, eh, tiesiskos ceļus nacionāla līmenī un pēdējā instancē griezties Eiropas cilvēktiesību tiesām. pār ģimenes dzīvju tiesībām uz ģimenes dzīvu pārkāpumu. Komisija, kā līguma eh, sārgātāja, eh, šajā situācijā nekā daudz vairāk nevar darīt, un es vēlos jūs informēt, ka ES līmeņā eh, likumdošana adopcijas jautājumos var tikai attiekties uz pārobežu gadījumiem. Gadījumi kā šīs, kas attiecas uz piespiedu adopciju apvienotā karalistē, uh, tas eh, nemaz eh, tad nebūtu šīs iespējamā eh, regulējuma aptvērumā, kas attiec uz ģimeņu tiesībām mums būtu vajadzīgs visu dalībvalstu vienprātīgs atbalsts, kuru mēs negūsim. To es jums varu apliecināt. Un tā, nu, es varu komitejai ierosināt Ir gadījumi kā Dāņu gadījumi, uh, Jugendamtu gadījumi Vācijā, kuros komiteja ir uh, no, uh, organizējusi misijas uz šīm valstīm, uh, faktu izmeklēšanas, iespējams tas varētu arī būt risinājums šajos gadījumos komitejas faktu izmeklēšanas misiju, taču attiecībā uz, eh, no, eh, taču no komisijas puses es baidos, mēs neko daudz vairāk nevaram darīt šajā eh, gadījumā. Priekšsēdi neizklausās īpaši daudz sološi, kas Beķēn kungs gribēja, jau bija uzdos jautājumu. Paldies, priekšsēdi. Tātad, sākumā Tiešām gribu teikt, ka jūt, ļoti jūtu līdz logumrakstu iesniedzējiem. Tās ir cilvēciskas tiešām smagas situācijas un drāmas, un esmu iepazinies arī ar dokumentiem un uzklausījis teikto. Man liekas, ka nu, mēs burtiski tā kā laika m, mm, periodā pirms 150 gadiem atgriežamies Karalēnas Viktorijas valdīšanas laikā. Uh, autokrātiski lēmumi tiek pieņemti un to dara iestādes. Es redzu un saprotu, ka mēs skatāmies jautājumus par tiesībām, cilvēktiesībām, un komisija rīkojas tā, ka saka, jā, mēs neesam atbildīgi par to, un, piemēram, atsākšos arī uz 12. lūgumu rakstu. Mm šeit jautājums ir par ES tiesībām. Un no komisijas arī mums ir jāsaņem atbilde. Mums tiešām ir jāuzsver tas, ka aizvien vairāk šādu gadījumu un komisija nevar piespiest dalību valsts aktīvi rīkoties, tas uh, ir um, ārkārtīgi žēl. Un bieži skatām šādus uh, gadījumus arī par uh, Lielbritāniju, un komisija raugās burtiski tā kā uz citu pusi un saka, jā, tās ir nacionālās iestādes, kas ir atbildīgas. Es nepiekrītu šādam uzskatam, šādai nostājai. Es gribu teikt, ka komisijai aktīvāk jārīkojas aizstāvot cilvēku tiesības, vai tieši tā ir tā kompetence vai nē, bet komisija ir Eiropas Savienības līguma uh, ievērošanas garants, tai ir aktīvi jārīkojas. Un šeit mēs uh, saskaramies ar uh, tādu mm, situāciju, ka uh, komisija burtiski novēršas no šo jautājumu risēšanas. Es gribu atbalstīt to, uh, ka tiek uh, uzrakstīta vēstule un uh, kā tiek uzsvērts, cik ļoti nozīmīgi ir tie gadījumi, ko tagad tā, skatījāmies. Tāpat arī domāju, ka ir jānosūta delegācijas vizīte, lai savāktu datus, lai skatītos, un es domāju, ka tā būtu pareiza atbilde. Yes, Mr. Bosināru. Bosināru kungs tagad. Briefly, because... Uh, Priekšsēdus kundze ļoti īsi, jo tas ir ne tikai nepieņemami, tas ir fundamentāli jānosoda no mūsu lūgumrakstu komitejas puses. Es gribētu piedāvāt ideju. Pirmkārt, jā, e, faktu izmeklēšanas misija apvienotajā karalistē, bet apvienoto karalisti Jugendamt un Dāniju saliekot kopā, es domāju, ka nākamajam parlamentam vajadzētu organizēt publisku izmeklēšanu par e, uzklausīšanu atvainojas tātad par šiem e, nepieņemiem gadījumiem. Un es ļoti ceru, ka Redingas kundzes amata pēctecis uh, šajā uzklausīšanā ieradīsies, lai pastāstītu mums par uh, likuma varu, jo šeit ir runa par likuma varu, kad uh, vecākiem brutāli atņem viņu bērnus bez viņa piekrišanas, te nav ievērotas cilvēktiesības, te nav ievērotas Eiropas vērtības, un baidos teikt, tas ir bargāks sots, bet tas ir tā kā drakoniskākie režīmi, kurus esam vēsturē piedzīvojuši. Un es domāju, ka mums būtu jāapsver iespēja sākt Eiropas pilsoņu iniciatīvu, lai izbeigtu šo uh, vārdarbīgo bērnu nolaupīšanas veidu no vecākiem bez viņa piekrišanas. Mēs nevaram to pieņemt kā uh, faktu, uh, ka dalībvalsts šādi rīkojas. Tas ir pilnīgi nepieņemam, mums tas ir jāizbeidz, un tas būs e, viens no sāpīgākiem mantojumiem, kuru atstāsim nākamajai komitejai, nākamajam sasaukumam. Vērtmans kundze, es jums tagad nedošu vārdu, es zinu, ko jūs teiksiet Maier kungs grib ko bilst. Mums nav vairs laika. Maier kungs, lūdzu. Paldies, priekšstādājs kundze. Jā, arī es uzstāšos pavisam īsi. Es piekrītu tiem priekšnikumiem, kurus kolēģi izteica. Lūguma rakstu iesniedzēji ir snieguši savu ieguldījumu un arī, nu, tīri cilvēciskā izpratnē Tas ir saprotami un ir skaidrs, ka parlaments uh, Um, skatīs uh, situāciju, un šajā sasākumā to nepagūsim, bet nākošajā sasākumā vajadzētu nosūtīt delegāciju, kas izskatītu šos jautājumus, un arī Bustināro kunga priekšlikums ir interesants uh, sarīkot uzklausīšanu un uh, raudzīties uz visiem šiem jautājumiem. E, es vajadzētu arī likumdošanas jomā aktīvi strādāt, lai novērstu mm, tās sāpes, kādas tiek uh, nodarītas un drāmas atbalsta uh, Bustinārī kunga priekšlikumu un arī delegācijas vizīti. Paldies! Jā, bet lūdzu ņemiet vērā, ka būs jauns komitejas sastāvs pēc dažiem mēnešiem. Šis sastāvs uh, nosūtīs vēstuli apvienotās karalists valdībai, vērsīsies pie pašvaldībām, kā jau šeit norādīts, Mērtenā un citur esošā komiteja uh, vērsīsies pie Redingas kundzes Uh, pašreizējās komisāras, un es rosināšu šo jautājumu plaši uh, aplūkot no šīs komitejas koordinatora puses un jāraugās, kas tik darīts, lai komitejai bū, piespiest kaut ko darīt vai arī nākamam sasaukumam. Es domāju, ka jūs tam piekrītat. Uh, Paldies par jūsu intervencēm, un tagad pievērsīsimies nevis līdzīgiem jautājumiem Nīderlandē, bet Francijā. Mēs pie Nīderlandes atgriezīsimies pēc tam. 13. punkts. Kristīna Orosa. Lūdzu. Kristīna Orosa, lūdzu. Yes, I'm here. Es esmu šeit, paldies godātā priekšsēdus kundze, komis, Eiropas komisijas pārstāve, Eiropas parlamenta deputāte. Es esmu Kristīna Oros, es esmu Ungāriete, māte. Mana dzīve un manas uh, meitas dzīve ir ellīgā nenoteiksmes situācijā. Mans uh, bērns ir no. Uh, man bērnam aizgādības tiesības piešķīra man, un es jūtu tos um, tad aizsargātu. Tad es uh, pa, beigu no Francijas uz savu uh, dzimto Ungāriju, kur jūtos drošāk. Taču um, um, uh, sekoja ties, Francijas tiesas spriedums, kas tika izpildīts ar policijas vardarbīgu uh, manu bērnu aizvešanu no mājām, ievietošanu psihiātrijā un pēc tam aprūpas namā vairāk kā gadu Um, esmu divreiz bijusi cietumā, 41 dienu pavadījusi Ungārijā. Ungārija man notiesāja par bērnu eh, nolaupīšanu, um, divus, uz diviem gadiem cietumā notiesāt arī Francijā, pirmajā instancē notiesāt uz gadu cietumā. Man meita man nav redzējusi, viņai nav bijis kontakts ar mani jau trīs gadus. Kā tas varēja atgadīties? Diemžēl tas ir. Uh, labi zināms gadījums daudziem no mums, neskatoties uz tautību. Es neesmu bērnu nolaupītāji. Es gribēju sargāt bērnu eh, meitu no uh, tēva, kas viņai dara pāri, un uh, devos uz um, savu dzimto zemi. Uh, uh, es cerēju, ka tiesības man aizsargās, bet uh, tiesības man vērsās pret mani, un tas viss ir ļoti paradoxāli. Uh, jo vairāk ir šādu uh, gadījumu, par kuriem uh, kļūst zināms, jo vairāk varam mainīt tiesību sistēmu. Tagad es gribu, uh, lai cilvēki apzinātos, cik lielā mērā uh, bērnu un vecāku pamatiesības tiek pārkāpts. Cīnos par savu meitu un citu um, māšu tiesībām, kas ir starptautiskos gadījumos iesaistīts. Hāgas konvencija par uh, starptautisko bērnu novalpīšanu gadījumu. Uh, aspektiem 80. gados tika noslēgta, lai bērnus aizsargātu no nolaupīšanas gadījums, kā arī eh, lai eh, aizsargātu vecāks no tā, ka otrs vecāks um, um, viņus nevarētu šādi nolaupīt bērns. Bet šeit netiek izdarīta atšķirība starp galveno aizgādnieku un otru vecāku. Uh, uh, kā tas var būt, uh, ka bērns, vecāks, kurš tikai bauda saskarsmes tiesības ar bērnu, šajā ziņā bauda tādas pašas tiesības, kā vecāks, kura aizgādībā ir bērns. Es esmu rīkojusies savu bērnu vislabākajās interesēs un Eh, tātad šādi bērnu izņemšanas gadījumi no eh, ģimenes var būt ļoti eh, nežēlīgi un um, bērna atgriešanai vajadzētu būt arī aizliegtai vai noraidītai, ja to attiecīgās valsts pamatprincipa attiecībā uz cilvēktiesībām pamatbrīvībām to neļauj. Uh, E, kā, ja to ir pierādījuši skaidri, e, ja tur ir skaidri pierādījumi, ka bērna atgriešana pārkāptu cilvēktiesību pamat principus. Spānijas tiesa um, ir atzinusi, ka um, arī divas Austrālijas tiesas uh, ir uh, tātad uh, bēgošas māte attaisnojuši, taču tagad konvencija bieži tiek izmantot tā, ka e, tā tiek vērsta pret mātu, kas ir bērnu galvenai aizgādniece. Hāgas e, konvencija tā tad bieži nodara pāri bērniem. Manā gadījumā um, e, bērna e, nolopīšana var būt uh, pat uh, bērnam par labu, ja uh, uh, bērns tiek paņemts prom no uh, mājokli, kur viņam, uh, viņš ir pakļauts uh, vārdarbībai. Citos gadījumos uh, nopietni ticam bērna uh, tiesību pārkāpumu uh, uh, apsūdzības ir vērsts pret uh, tēviem un jebkurā gadījumā, uh, bet uh, neskatoties uz to atvainojas, uh, Tātad bērni tiek nodoti uh, vecāka, tā vecāka aizgādībā, kurš uh, nodarīs pārbērnam, vai arī bērns ievietots uh, aprūpas namā. Tas tiek darīts uh, pārliecībā, ka aprūpas nams ir piemērota atrašanās vieta bērnam līdz strīda izšķiršanas brīdim. Uh, šajos gadījumos mātes šķērso valstu robežas, lai uh, Eh, bēgtu eh, no eh, bērnu, pret bērnu vērstas vārdarbības, bet pret viņām attiec kā pret noziedzniecēm, nevis kā pret vecākiem, kas vēl sargāt bērna tiesības. Un, um, uh, Tātad šie ir gadījumi, kad vecāki bēg, lai sevi vai bērnu pasargātu no vārdarbības, pārdarīšanām, un pārdarītāja tiesības tiek vairāk aizsargāts nekā e, aizgādnieka vecāku tiesības. Un lūgumrakstiesniedzējam ir jāpierāda, ka saskaņā ar konvenciju pas, ir pamats uzskatīt, ka um, ehm, bērna interesi šajā gadījumā ir ievērotas. Un saskaņā ar veselo saprātu ir tā, eh, ka bērna um, izņemšana no uh, tādas, uh, tāda mājokļa, kur viņš ir uh, uh, pakļauts pat uh, nāvis draudiem no uh, tēva puses, E, tas ir bērna interesēs, taču, diemžēl, Hāgas e, konvencijai šajā ziņā nav saskaņā ar veselu saprātu manā prātā. E, šajā gadījumā tātad vecāki, kas bauda tikai saskarsmes tiesības, var būt arī e, pret bērnu interesēm, e, e, ja šādi vecāki nolauba bērnu un vai panāk bērna izņemšanu no aizgādnieka, atņemšanu aizgādnieka vecākam um, ar tiesas spriedumu palīdzību. Šajā gadījumā bērna un mātes labklājība tiek apdraudēta. Eiropas Savienības mērķis ir radīt uh, likumdošanas normu saskanību, kā arī dalībvalstu prakses saskanību, um, lai ģimenes tiesības tiktu harmonizētas, lai gan Šveica no ES dalībvalsts, tā ir e, intensīvas attiecības ar Eiropas Savienību. 2007. gadā Šveice e, darbojās, lai aizsargāt bērnus, kuru tiesības aizskār Hāgas konvencijas piemērošanu, un parlaments pieņēma e, likumu par e, bērnu tiesību aizsardzību, kas stājas spēkā Šveicē 2009. gadā. Tādējādi veidā ļaujot Šveices tiesām um, saprast, izskaidrojot labāk ne, neciešamu apstākļu uh, terminu. Uh, un arī Hāgas konvencija neliedz uh, citu valstu tiesām šeit sekot Šveices uh, piemēram attiecībā uz neciešamiem apstākļiem. Uh, īpaši ņemot vērā Rasela Vuda, Mājas Vudas eh, bērnu nolaupīšanas gadījums ir viens eh, šāds. 13b punkts konvencijā būtu grozāms Šveices īpašās komitejas eh, sanāksme tiks sarīkot, lai pārskatītu Hāgas konvenciju, un ir darba dokuments ar nosaukumu bērnu atgriešanu un viņu intereses. Priekšēdi lūdzu pabeidziet. Jā, tā tad bērni jāatgriež, ja šādi kriteriji ir izpildīti. Pirmkārt, bērnu interesēs nav bērna um, atņemšanu eh, eh, eh, no vecākam, kā arī bērnu ievietošanu aizgādas aprūpē nav bērnu interesēs. Diemžēl tas praksē nevienmēr tiek īstenots. Šveic tiesa pierādīja, ka Hāgas konvencijas bieži tiek pārāk šaura tulkotas, kā rezultāts ir necilvēcīgi uh, Eh, apstākļi, kas jācieš bērniem. Šveices likumdošana ir priekšrīmīga arī tādā ziņā, ka bērniem tiek eh, advokāta palīdzība nodrošināta, ja pret bērnu vērsts Hāgas eh, konvencijas um, normas. Un Hagas konvencija bija domāta, lai priekšēļ. E, mēs nevaram ļaut cilvēkiem prezentēt savus gadījumus. Ja tā notiek, mums ir mazāk kā pusotras stundas laika. Jā, tātad Eiropas Savienības tiesām būtu vērts Šveices e, tiesu e, piemēr ņemt vērā attiecībā uz neciešamiem apstākļiem. Uh, Paldies par uzmanību. Tagad komisijai svārdā Vilāra Madijas kundze lūdzu izsakieties īsti. Paldies priekšsēdētāji. Paldies arī lūgumrakstu izniedzējai par šo detalizēto skaidrojumu. Mums ir ļoti žēl, ka jums ir nācies saskarties ar šādām grūtībām. Un, un arī saistībā ar šo uh, situāciju, kad jūsu bērns ir Francijā? Mēs saprotam uh, to vecāku jūtas, kas šeit runāja, un gribēju jums teikt, ka komisija ar lielu prieku izmantotu spēcīgākus instrumentus, lai rīkotos pret šādu netaisnību daudzos gadījumos, bet, diemžēl, komisijai ir iespēja darīt tikai to, kas tā ir atļauts. Tātad pārliecināties, ka tas, kas jau ir pieņemts, tiek pareizi pildīts. lai gan mums varbūt ir daudzas un dažādas vēlmes, bet ir likumdošanas akti, kas vēl nav pieņemti. Un kā jau kolēģi pieminēja, dažkārt valstīm ir atšķirīgas pozīcijas, un valstis nevar vienoties par to, kādas likumdošanas aktus pieņemt šajā ārkārtīgi sensitīvajā jomā ģimenes tiesībās, jo dalību valstīm ir dažādas sociālas, kultūras, reliģiskas tradīcijas un uzskati, ar to šeit negribu attaisnoties, bet vienkārši gribēju pastāstīt, ka mums nākas saskarties ar situācijām, kur mēs vienkārši nevaram vairāk izdarīt. Mēs varam darīt visu, ko vēlamies, piedāvāt jaunus likumdošanas aktus vai vēl kaut ko, un dažkārt mēs pat to nedaram, jo mēs redzam, ka šie likumdošanas akti nekad netiks pieņemti. Kā kolēģi norādīja adopcijas jautājumos, mēs zinām, ka valstis nevarēs vienoties un tieši tāpēc nav jēgas komisijai tērēt laiku un arī deputātiem tērēt laiku, resursus strādājot pie likumdošanas akta, kuru padomē nekad nepieņems. Mēs saprotam, ka šādos gadījumos patiešām, eh, kā mēs redzam, Ungārijas tiesa ir nolēmusi, ka šeit ir runa par nolaupīšanu, uh, atbilstoši Hāgas nosacījumiem, un lūguma raksta iesniedzēju uzskat, ka tas nav neloģiski, negodīgi, bet, diemžēl, komisija nevar izvērtēt, vai Hāgas konvencijas nosacījumi ir adekvāti vai nav. Komisija var tikai nodrošināt, ka Brisele 2 regula, kas papildina konvenciju, ko pieņēmušas dalībvalstis starptautiskā līmenī, ka tas viss vienkārši tiek izpildīts pareizi. Protams, mēs varam uzklausīt lūgumrakstu iesniedzēju un pilsoņu viedokļus, bet mēs, diemžēl, vairāk nevaram darīt. Balstoties uz esošo regulējumu, uz Hāgas konvenciju, ja saprotu pareizi, tad trīs līmeņos, trīs instancēs Ungārijas tiesas ir apstiprinājušas, ka šeit ir bijuši runa par nolaupīšanu, uh, un Eiropas cilvēktiesību tiesa Strasbūrā varētu arī skatīt jautājumu par to, vai, piemēram, bērna atgriešana Francijā prasīja pārāk ilgu laiku, vai tur bija kaut kāda nepamatota kavēšanās. Bet ne Ungārijas tiesas, ne Eiropas cilvēktiesību tiesa neapstrīdēja to, ka nolaupīšana tiešām ir notikusi Un komisija nevar ielikt sevi tiesu vietā, nacionālo tiesu vietā. Mēs nevaram izvērtēt konkrētus gadījumus, izlemt un tagad teikt, ka jā, tur bija vardarbība un tāpēc mēs nevaram runāt par nolaupīšanu vai kā. Mums vienkārši nav tādu pilnvaru. Pat, ja kādā dalībvalstī tiesām ir cits viedoklis, uh, bet šeit mēs redzam, ka Ungārijā trīs instancēs viedoklis bija vienāds, ir runa par nolaupīšanu atbilstoši Hāgas konvencijai, un pašreizējā situācijā neko vairāk mēs šeit nevaram izdarīt. Un šī gadījumā Brisele 2A regulējums nebija jāpiemēro. Nu, ir ļoti žēl, ka ir problēmas ar to, ka jūs nevarat ar bērnu satikties. Priekšstādātā aicina varbūt piedāvāt kādus risinājumus vai priekšlikumus. Jūs, protams, izskaidrojat labi to, ko jūs varat un ko jūs nevarat, bet kāda ir risinājumi? Mēs izprotam jūsu jūtas, bet saprotiet to, ka Hāgas konvencija ir starptautisks instruments, ko pieņēmušas dalībvalstis bet mēģināsim pievērsties tam, ko komisija, padome un parlaments šeit var darīt, saka priekšsēdētāji. Jā, mēs, protams, varam nākt klajā ar dažādiem attaisnojumiem. Paldies, viņa saka, Gonces kundzei vārds. Neņemiet, ne, neuzskatiet, ka tas ir kaut kā personīgi pret jums vērsts. Gonces kundzei vārds. Jā, es zinu, šis ir ļoti emocionāls jautājums, emocionāla sanāksme nu, pilnīgi ir skaidrs, kā šajā sistēmā labirintā ir apmaldījušies gan vecāki, gan bērni. Jo no vienas puses saprot to, ko komisija teica, ka viņa jau nav nekāda augstākā tiesa, bet no otras puses nav taisnība, ka jūs neko nevarat darīt. Mēs varam izveidot apmācību pro programmas cilvēkiem, kas ar šīm lietām strādā. Mēs varam regulēt, cik ilgu laiku šīs lietas drīkst aizņemt, un tas nav pieņemami. Uh, ka māte nevar sazināties ar bērnu trīs gadus. Jums nav jāienāc nacionālā līmenī, bet, manuprāt, mums būtu jāskatās, kāda situācija ir visā Eiropā. Šeit nav nu runa tikai par Franciju, bet arī par citām valstīm. Un piekrītu tam, ka komisijai būtu jāsagatavo darba programma par to, kā uh, strādāt ar šīm lietām, piemēram, eh, situācijas apzināšanu, rekomendācijas, apmācības un tā tālāk, bet tas nenotiek. Jūs te runājat par atsevišķiem gadījumiem un sakam, mēs neko nevaram izdarīt, mums šeit nav kompetences. Tā nav taisnība. Ir kompetence policijas apmācībā, pārobežu jautājumos, un esmu pilnīgi pārliecināta, ka kom komisijai ir arī uh, kompetence pilnvaras sagatavot šādu darba plānu. Paldies, saka priekšsēdētāji. Tagad Zaļeska kungs lūdzu. Vēlreiz īsumā. Manuprāt, skaitļi runā paši par sevi. Bērnu skaits. Šeit es neizdarīšu salīdzinājumus, bet, piemēram, ja mēs runājam par enerģētikas jautājumu Ukrainu, Putinu, uh, tad salīdzinot varbūt ar to, manuprāt, bērnu jautājumam būtu jābūt daudz prominentākajam, prominentākam. Manuprāt, mūsu komisijas un parlamenta pienākums ir darīt kaut ko tādā globālā līmenī, nevis tikai runāt par atsevišķiem gadījumiem, bet, bet te jau par tūkstošiem ir runa. Ļoti bieži ir tā, ka uh, ārvalstu vecākam vai tam vecākam, kas ir mītnes zemē, ir lielākas iespējas kaut ko darīt. Nu, tas ir statiski, statistiski redzams. Un, manuprāt, šeit varbūt tiesas dara vairāk nekā nepieciešams. Nu, ja mēs, piemēram, salīdzinam austrumu un rietumu valstis, labāka vai lielāka labklājība nenodrošina labāku bērnu dzīvi. Uh, Nu, ir sanācis tā, ka Eiropas nabadzīgākās valstis ir austrumos. Komisijai varbūt jāskatās globāli, ja tā nebūs, tad mēs te runāsim tikai par atsevišķiem gadījumiem un nekas beigu beigās nenotiks. Mums ir nepieciešama šāda globāla, lielāka, plašāka politika nākošo piecu gadu laikā, varbūt vairāk būtu jādara, nevis jārunā, un tas ir komisijas pienākums. Paldies, Vērtmanis kundze vārds. Paldies. Atkal esmu šokēta par to, ka mēs kā komisija, Eiropas komisija, nevaram cilvēktiesības aizsargāt, jo bērnam arī ir cilvēktiesības. Ja pret eh, bērnu un māti tiek vērsta kaut kāda vardarbība, tad mums ir pienākums viņus aizsargāt mātes svarīgākais uzdevums visā viņas dzīvē ir aizsargāt bērnu no vardarbīga tēva, un ja to neņem vērā, tad ko tad mēs te vispār sēžam? Protams, ir tiesas un arī viss pārējais, bet mums šeit ir tāda godājama komisija, bet mu, ir skaidrs, ka mums šeit ir jāizstāv, jāievēro cilvēktiesības, bērnu tiesības. Vissvarīgākais bērnu tiesības un cilvēktiesības ir daļa no bērnu tiesībām. Mums ir jānodrošina bērnu tiesību ievērošana uz bērnību bez vardarbības, jebkāda mūsu pienākums. Un runājot par to, Mums, protams, ir jāturpina strādāt. Jā, tiesu procesi aizņem ļoti ilgu laiku, un es neredzu, kāpēc mums būtu jāatbalsta šādi termiņi. Varbūt, ka jāizveido regulējums, ka noteiktas eh, tiesu lietas nedrīkst ilgt ilgāk par noteiktu laika periodu. Jā, konvenciju arī esmu lasījusi, un tur ir ļoti skaidri norādītas atsauces uz lietu ilgumu. Postināro kungs, lūdzu. Īsumā Kolēģi, vai atceraties, nesen runājām par drozofīla melonu gasteru. Un komisija teica, jā, mums ir tādi noteikumi par to, ka muša var pārvietoties no vienas valsts uz citu un, un, un kādas ir pārbaudas lidostās un tā tālāk un tā tālāk. Tas ir Eiropas likumdošana ierakstīts, bet bērni nav. Un mums to visu laiku komisija saka, jā, tā tas nav, viņi visu laiku atkārto, jā, situācija ir briesmīga, sāpīga un tā tālāk, bet mums kompetences šajā jomā nav. Bet es gribētu redzēt, ka vismaz komisija kaut kādas vadlīnijas dalību valstīm izstrādā, mūsu dalību valstīm. Kad ir runa par Eiropas pilsoņiem no dažādām dalību valstīm Kad ir runa par bērniem, kuriem vienam vecākam ir viena pilsonība un otram cita. Kā risināt šādas lietas? Bet te jau te netiek runāts par uh, darbu pie šīm lietām, par dalību valstu viedokļu apkopošanu, jo tas jau ir tik viegli. Mēs neko šeit nevaram izdarīt, pateikt tā. Bet tā vietā varētu teikt, jā, mēs varam darīt vismaz A, B un C. Jo esmu pārliecināts, ka parlaments noteikti būs gatavs strādāt kopā ar komisiju, lai regulētu šo te problēmu kā attiecībā, piemēram, uz drozofilām. Nu, salīdzinājums varbūt nav īsti godīgs, bet tas vienkārši parāda, cik liela ir šī te atšķirība par dažādu jautājumu izpratni. Mēs varam noteikt kādiem jāizskatās burkāniem vai vēl kaut ko, bet te, piemēram, ar cilvēkiem, ar cilvēku lietām mēs nevaram strādāt tas nav pieņemam komisija, ka jūs šeit turpinat tā strādāt un vienkārši sakat, mēs neko nevaram darīt. Nu tad mēģiniet kaut ko sākt darīt vismaz, un parlaments jūs atbalstīs. Un nesūdzaties visu laiku par to, ka jums nav pilnvaru. Jo, ja jums nav šī pilnvarojuma, tad vienkārši ir jāizveido jauna sistēma. Jo maijā Arī tēvi un mātes, kuriem šie bērni ir atņemti, jautās mums, jūs esat deputāti, ko jūs varat darīt manā lietā, ko, kā jūs varat palīdzēt? Un tad man būs jāsaka, nē, nu, diemžēl Eiropas Savienība neko šeit nevar darīt. Bet, ja tā notiks ar jūsu bērnu, jūsu bērnu atņems šīs te savas pilnvaras pārkāpojušās neobjektīvās iestādes, mēs te neko nevaram pēkšņi darīt. Mums vienkārši ir jāmaina Eiropas noteikumi. Un viss. Priekšsēdētāji atkār gribēja piebilst, saku, ka mums ir arī iekšējais tirgus, dažādu preču brīva kustība, bet te mums ir šīs adopcijas un citas grūtības. Jārkungs, jūs tagad gribat izteikties, lūdzu. Priekšsēdētājs kundze, es domāju, ka no nu, tāds principiāls uh, piezīmes gribu izteikt par visu darba kārtības punktu šodien priekšpusdienā, un es gribu atsaukties arī uz uh, to, ko Postonāro kungs um, teica, un pavērst to nedaudz pozitīvāk. Uh, Jā, mums jāatzīst arī ir medaļas otra pusi, mēs runājam par tiesībām, kāds ir bērnam adopcijas tiesības. Un, uh, Šajā gadījumā dalībvalsts ar visiem spēkiem aizstāv savas tiesības. Dalībvalsts jūtas atbildīgas un saka, nu, sākumā Brisel, Briselē vispār nav nekādas kompetences šajā jā, uh, jautājumā. Es gribētu aicināt uh, komisiju, skatiet mūs, kā sabiedrotos mēs redzam šo deficītu, šīs problēmas. Spānijā, Vācijā esam bijuši un vienmēr diskusijas eh, atdars pret to, ka dalībvalsts saka, tā ir mūsu atbildība. Paldies, ka jūs esat ieradušies, dārgie Eiropas parlamenta deputāti, bet eh, par šiem um, jautājumiem mēs esam atbildīgi. Un viņi ne tikai tic tam, bet viņi arī tā rīkojas un īstenot to. Un šeit ir diezgan liels uh, arī pretruns. Un uh, gribu vēlreiz teikt komisijai, raugieties uz mums kā uz sabiedrotajiem, ja mēs mēģinam atjaunot bērnu tiesības un skatīt to Eiropas līmenī. Un otra piezīme. Man arī nedaudz. Uh, tā kritiskajā es sakās, ko dar bērni tad, kad vecāks strīdas. Mēs runājam ne tikai par tādiem ļoti mierīgiem gadījumiem, tad ir šķiršanās un cilvēki nemīl viens otru un nesatiek, un tad arī tiek runāts par bērniem. Un par uh, šo jautājumu mums jākonsultējas ar komisiju dalību valstīm un jāsarīgo uzklausīšanu, kā labāk uh, rīkoties uh, un um, nodrošināt bērnu tiesības Eiropā. Un otrais, mums ir nepieciešama arī konsultācija vecākiem, ko šī problēma skar, ne tikai juristi. Šie piemēri ir ļoti sāpīgi, un uh, mēs bieži vien arī šādās misijās dodoties tādas ļoti sarežģītas gadījumus. Uh, gadījums skatām, jautājums ir ne tikai, kur ir um, dzīves vieta, bet arī tieši faktiski, kur bērns uh, dzīvo, nevis faktiski. Piemēram, ja ģimene desmit gadus uh, dzīvo kopā vienā valstī, bērns ir izaudzis un uh, tur visu laiku bijis, tad šī bērna interešu punkts ir valsts, kurā šis bērns ir uzaudzis, un pēc šķiršanās parasti ir strīds, un parasti partners atgriežas no valsts, kurā viņš ir bijis uz savu dzimteni, un ja viņš tā dara, tad viņa juridiskā situācija ir ļoti pasliktinājusies. Tādēļ mums ir jādod arī konsultācijas un jānorāda, ka nu, uh, ir uh, lielāks tiesības uh, strīdus risināt valstī, kurā šis cilvēks ir desmit gadus dzīvojis. Un ja uh, situācijas risinājums netiek sasniegts, tad uh, nu, cilvēciski var saprast, ka, ka saka, jā, nu tad es uh, vērnu paņemšu. Nu un tad uzreiz šis uh, arguments par uh, aizvešanu, par nolaupīšanu ir uh, bijis, un tas arī vēl pasliktina cilvēku situāciju. Tādēļ es ieteiktu komisijai attīstīt tādu tā kā tādu padomdošanas. Uh, uh, dokumentu, lai mēs uh, zinātu, kā rīkoties, kā cilvēkam rīkoties. Nu jā, viens ir valsts piedarīgais un otrs cilvēks nē, līdz ar to šīs problēmas un uh, kultūras atšķirības ir ļoti dažādas. Tādēļ es domāju, ka nu, tāda vienkārši principāla norāde nav dažkārt arī nemaz uh, pieļaujama. Es zinu, ka šie jautājumi ir ļoti emocionāli Uh, un komisijai vajadzētu raucīties uz mums nevis kā uz pretiniekiem, bet uh, tiešām saprast, ka mums ir jāatrisina jautājums Eiropā labāk. Paldies, paldies Jārkungam. Badīs kundze, tad es jums došu vārdu uh, pēc tam, kad mēs pabeigsim diskusijas par šo kopējo jautājumu, bet tagad pārējam pie 12. jautājuma darba kārtībā. Antonovs kundze, Antonov kungs ir klāt ieradies. Please do. Um, so, uh, so the European Union of... Eiropas komisija saka, ka viņi no Nīderlandes uh, valdības nevar pieprasīt atlaist manu brāli un māsu, jo dalībvalstis pašas nodrošina, ka pienākumi attiecībā uz pamattiesībām saistībā ar starptautiskajiem nolīgumiem un iekšējo likumdošanu tiek ievēroti, un komisija šeit nevar komentēt eh, pamatiesību ievērošanu un uh, līgumrakstā norādīto jautājumu risināšanu. Komisijai ir dubult standarti. Tad, kad Timošenko kundze nonāca cietumā, tad visa Eiropa pie, pieprasīja no Janukoviča kunga atbrīvot viņu bez nosacījumiem, bet manu māsu un brāli paņēma par ķīlniekiem, neievērojot viņu cilvēktiesības, jo mājās runāja Krievu valodā jau no pašas pirmās dienas viņiem aizliedza runāt savā starpā krieviski, lai viņi aizmirst, no kurienes viņa nāk, un tas pilnībā pārkāp visas cilvēku tiesības. Tas ir tā kā fašisms. Mana māte uzvarēja apelācijas tiesās divreiz, un neskatoties uz to, visas iestādes parādīja tiesnešiem vienkārši pirkstu vidējo, un nodrošināja to, ka atkal tiek panākta ārkārtas uh, lēmuma pieņemšana par bērnu izņemšanu, neskatoties uz tiesu lēmumiem. Mēs iesniedzām oficiālu sūdzību pret tiesnesi, kas atļāva bērnus izņemt un uzvarējām augstākajā tiesā. Bet rakstiskā atbildē iestādes augstprātīgi atbildēja, ka uzskata, ka augstākā tiesa nepareizi ir strādājusi, pieņemot lēmumu par labu manai mātei. Un tagad kaut kāds zema līmeņa tiesnesis ir izlēmis, ka var būt labāks par augstākās tiesas lēmumu. Un ko tad Nīderlanda šeit beidzot kaut ko darīs? Mēs te redzam pilnīgu liekulību. Eiropas Savienība var pieprasīt no uh, valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, izlaist cietumnieku, bet tajā pašā laikā nevar dalībvalstī pieprasīt pārtraukt divu gadu ilgušu cilvēktiesību pārkāpšanu un atļaut apvienot ģimeni. Jūs drīz pavisam atgriezīsieties savās mājās, bet mans brālis un māsa joprojām atradīsies Ellē, vietā, kur viņiem ir jādzīvo, kad viņiem pat neļauj ēst, tad, kad viņiem gribas man ir liels sarūktinājums par Eiropas komisiju, jo mēs skaidri redzam, ka spuldzītes ir svarīgākas nekā bērnu un ģimeņu dzīves un dzīvības. Mums tagad būs neliels video, saka priekšsēdētāja, par šo jautājumu.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 After, uh, video, please. After this, the, I recorded this video. This was, this was happening. Es ierakstīju šo video brīdī, kad manu brālu un māsu aizveda prom. Nekavējoties uzreiz pēc tam tika izsniegts uh, starptautisks aresta orders pret mani no Nīderlandes, jo es esmu it kā terorists, terorists un eh, apdraudējums valsts drošībai. Pēc trīs dienām cietumā šos apvainojumus atcēla un cilvēks, kas izsniedza šo aresta orderi, ir cieši saistīts ar sociālajiem dienestiem. Tas vienkārši bija tāds iebildēšanas pasākums. Komisija. Priekšsēdētājs kundze, protams, ka mūs ļoti skāra šī šis, šis briesmīgais video, bet vienīgais, ko es varu teikt, ka man ir ļoti žēl, ka, ka, ka viņš ir tik sarūktināts par to, ko mēs esam darījuši vai varējuši darīt, jo, kā jau cilvēki kolēģi iepriekš teica, vienīgais, ko mēs varam darīt, pārliecināties, ka Eiropas Savienības likumdošana tiek ievērota, un runājot par bērnu aizbildnības tiesībām, Eiropas Savienības likumdošana šeit nav iesaistīta. Un pamatiesību hartā ir rakstīts, ka diskriminācija nav pieļaujama. Un arī šeit tā tad jābūt kādiem Eiropas Savienības likumdošanas aktiem, un tādu šeit nav. Aizbildības tiesības un līdzīgi jautājumi nav Eiropas likumdošanas kompetencē. Diskriminācija balstoties uz nacionalitāti vai nacionalitātes dēļ arī uh, tie skatāma tikai tādā mērā, cik lielā mērā tā ir iekļauta Eiropas Savienības likumdošanas aktos, un diemžēl mums ir jāsaka, ka šeit neko vairāk nevaram darīt. Priekšsēdētājs saka, ka jā, mums šeit ir trūkumi likumdošanā, ja tas ir iespējams, tas ir jālabo. Ždanoks kundze, lūdzu jums vārds. Priekšsēdētāji, turpinot to, ko jūs teicāt, protams, ka mēs nevēlamies, lai būtu šādi trūkumi likumdošanā. Un, manuprāt, šeit mēs runājam par, par Eiropas Savienības pamatprincipa pārkāpšanu, tātad brīva pārvietošanās vai pus, pārvietošanās brīvība. Mēs šeit uzklausījām uh, lietas, uh, par kurām mums stāstīja gan austrumu, gan rietumu Eiropas valstu pārstāvji. Šeit ir runa par cilvēkiem, kas devušies uz citu valsti, kas tur ir pastāvīgi iedzīvotāji, dzīvo tur, strādā, piemēram, kā Latvijas pilsoņu gadījumā, Antonovu gadījumā, Brices kundzes gadījumā. Tagad mums Latvijas presē ir rakstīts par to, ka ir bīstami doties uz citu valsti, jo jūsu bērnu var vienkārši nolaupīt. Un es atkārtoju to, ko teica jau kolēģa Gonca. Mēs varam atsaukties uz šo principu. Mums nav jau tikai jārunā par bērnu adopciju un attiecīgu likumdošanu, bet jārunā ir par brīvu kustību, jo šiem strādājošiem ir ģimenes bērni, un viņi vairs nevar šīs tiesības izmantot. Un otrkārt, komisijas uzvedība. Mēs redzam tik daudz pārstāvu no komisijas. Veselu dienu šeit eh, veltat, pilna laika darbinieki esat, bet jūs pat nevēlaties sazināties ar tiecīgām dalībvalstīm, piemēram, Antonov gadījumā. Jau otru reizi par šo lietu runājam ar gada atstarpi pirmo reizi, par to runājam pagājušā gada februārī, un visu šo laiku komisija pat nelūdza dalībvalstīs sniegt atbildi. Viena, val, viena vēstule tikai tika nosūtīta Nīderlandes valdībai un vienkārši Eiropas Savienības komisija un komiteja netika ņemta vērā, jo Nīderlandes tieslietu ministrs vienkārši uzrakstīja uh, nebija jau tikai tas vienīgais iemesls, kāpēc bērnus e, izņēma no ģimenes, jo viņi runā mātes valodā. Bija arī citi iemesli, un tieši tāpēc nekas nav pārkāpts, un tas vispār ir mūsu iekšējais jautājums. Un jūs komisijas pārstāvji pat nenosūtījāt vēl vienu vēstuli, uh, sakot, ka jūsu atbilde nav pietiekoša, atbildiet lūdzu detalizēti par konkrētu gadījumu, nevis vienkārši atrakstoties. Un mums pat šeit dokumentos nav Nīderlandes atbilde. Ir ilgs laiks pagājis, ir tiesas pieņēmušas lēmumu par labu mātei, bet atbildes mums joprojām atbilstošas nav. Diemžēl Nīderlandes iestādes pilnībā neņem mūs vērā. Bet mēs te tikai smaidam un neko nedaram, un tas ir briesmīgi. Protams, es atbalstu domu par uh, izpētes uh, grupas nosūtīšanu uz Lielbritāniju, jo tur ir daudz gadījumu, bet tas jau attiecas arī uz visām citām dalību valstīm. Uh, galvenokārt saistībā ar eh, darbiniekiem strādājošiem no Austruma Eiropas, kas pārceļas uz Rietuma Eiropu. Un šeit ir ļoti bīstama tendence, ja mēs runājam par bērnu nolaupīšanu. Un tas ir jārisina ar visiem instrumentiem, kas ir mūsu rīcībā. Paldies! Komisija, vai jums ir kas piebilstams par šiem jautājumiem, par ko jau esam runājuši? Nē. Vēlaties? Jūs aicinājāt piedāvāt priekšlikums. Komisāra Redinga aicināja atcelt 51. pantu hartā, kas ehm, ļauj piemērot hartu tikai Eiropas Savienības likumdošanas aktiem un es piedāvāju, ka mēs visi to varētu lobēt, lai Eiropas Savienība varētu darboties visās pamattiesību jomās, un es aicinātu parlamentu to atbalstīt. Paldies! Kad uh, sniedzu savu atbildi lūgumu rakstīsniedzējiem, es gribēju arī teikt, ha, ka Hāgas konferencē ir dubultā darba grupa, lai uh, pētītu saistību starp uh, vardarbību, nolaupīšanu un tam līdzīgiem jautā, jautājumiem, piemēram, kā Aurašas kundzes gadījumā, Mūs šeit arī viens deputāts apsūdzēja par to, ka mēs neko nedaram. Tā nav, jo mēs daram to, cik, tik daudz, cik varam izdarīt. Ir Eiropas uh, tieslietu tīkls civilu jautājumos, kur dalībvalstu pārstāvi tiekas un runā par šīm lietām, par dažādām grūtībām. Un viens no jautājumiem, par kuriem mēs plānojam runāt, pie kura mēs plānojam strādāt detalizētāk, lai risinātu šādas lietas, ir eh, saistīts ar sociālajām iestādēm, piemēram, saziņas tiesībām, par to, kā šīs tiesības tiek piešķirtas, lai redzētu, lai nodrošinātu, ka ir tāda kopēja vienota pieeja par to, kā šīs tiesības tiek piešķirtas. Varbūt uh, iestāžu pārstāvu klātbūtnē vai kā citādi. Un nobeigumā, diemžēl es eh, nevaru nosaukt vārdu, bet tas bija kungs, deputāts, kas teica, es gribēju viņam pateikties. Tātad viņš teica, eh, ka ja ir konvencija, uh, par kuru ir vienojušās dalībvalstis starptautiskā līmenī, pat ja mums ir kaut kādi citi morāli uzskati vai kā savādāk, diemžēl mēs nevaram rīkoties. Un, un, un iespējams, ka mums varbūt labāk būtu jākonsultējas ar ekspertiem, pirms mēs rīkojamies tālāk, lai vienotos par to, kā rīkoties tālāk, jo dažkārt likums neatbilst tam, ko mēs uzskatām, domājam, kam ticam. Paldies, saka priekšsēdētāja. Gribētu pateikties lūgumrastīs nedzējiem par ierašanos deputātiem, kas piedalījās šajās diskusijās, komisijas pārstāvjiem. kas pastāstīja par grūtībām strādājot ar šiem jautājumiem. Nobeigumā gribu teikt, ka Koordinātori vēstulē Redingas kundzei pieminēs ne tikai Lielbritānijas gadījumus, bet uz komisiju tiks izdarīts spiediens, lai strādātu pie tādu sarežģītu jautājumu risināšanas, kā šie, par ko mēs runājām šodien, tā lai šie jautājumi tiktu risināti nekavējoties vai vismaz ļoti ātri, jo pretējā gadījumā tiek apdraudēta Eiropas tāda ideja. Un tagad eh, došu vai nodošu priekšsēdētāju pienākumus savam kolēģim, un paldies jums, ka atnācāt!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 Every petitioner was contacted, including those from, for whom we had their email address, were all contacted by email. It wasn't just a question of sending regular letters. Vale. ¿Y, se, ¿Y segundo tema, Vicente? Bien, es fácilmente resoluble hacia el futuro. ¿no? Y la segunda cuestión es la cuestión de fondo. Eh, sobre todo porque yo ya me he leído lo que, lo que responde la Comisión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 недейте да ставате бюрократи, защото това ще накара хората да не вярват в Европейския съюз. Много ви моля, направете нещо за хората на Европа. Благодаря ви. Gracias, señor Brev. Señor Jar. Äh, vielen Dank. Ich möchte mal aus der Antwort der Kommission zitieren, die durchaus auch den, äh, aus meiner Sicht äh, den Ans Ansatz beinhaltet, äh, an, dem Pro an dem Problem weiterzuarbeiten.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 и а, се нуждаем от повторна експертиза от страна на Европейската комисия, доколко и как е нарушено законодателството и как трябва да се разреши конкретния случай. Bien, gracias señora Yotova. Con lo, con lo, después de haber oído a los eh, parlamentarios, eh, le voy a volver a dar por dos minutos al señor Dimitrov le, la, la, la palabra. Sí, le voy a dar a usted y eh, luego tomamos la decisión. Uh -huh.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 acompañada de siete firmas sobre el supuesto incumplimiento de la directiva comunitaria, comunitaria perdón, relativa al vertido de residuos por parte del Reino Unido. La señora Ellis está aquí, presente. Muy bien. You have the floor, madam, please. Thank you. And hello, ladies and gentlemen. Colin Wakefield, Chairman of the Residents Against Toxic Site, and myself as lead petitioner are pleased to have the opportunity of speaking to you again.